bija arī dažādi problēmiņas. Un tagad došu vārdu desmit minūtes Andrikienas kundzei. Paldies, paldies priekšsādātāji, dargie kolēģi. Paldies, ka dodat man iespēju informēt jūs par Eiropas parlamenta delegācijas darbu, kas novēroja prezidentālās vēlēšanas pagājušajā mēnesī Kirgistānā. Uh, Es vadīju sešu locekļu lielu delegāciju un sākumā vēlos pateikties saviem kolēģiem par parādīto atbalstu un lielisko sadarbību mūsu vizītes laikā Kirgistānā. Vēlos pateikties arī mūsu sekretariātam un darbiniekiem par ieguldīto smago darbu. Kirgistāna ilgu laiku tika uzskatīta par atvērtāko demokrātisko valsti Centrālā Āzijā, un Eiropas parlaments ir novērojis vēlēšanas šajā valstī kopš 2005. gada. Šī ir skaidra zīme, un mēs uzskatām, ka Kirgistāna var kalpot par uh, unikālu piemēru šajā reģionā ir jāatbalsta šīs valsts demokrātiskie centieni. Taču šīs uh, demokrātijas bija ārkārtīgi būtiskas. Pirmkārt, tādēļ, ka tās spēcināja demokrātiskās institūcijas nodrošināja skaidru varas nodošanu no viena ievēlēta prezidenta uz otru. Vēlēšana laikā pastāvēja liela uh, konkurence, nebija skaidrības par rezultātu, mēs ar nepacietību gaidījām otro vēlēšanu raundu. Beigās Soron Bai Jenbekova kungs, kurš atbalstīja iepriekšējais prezidents, arī uzvarēja pirmajā uh, vēlēšanu raundā, un viņš uzvarēja savu sekotāju Babanova kungu. Babanov kungs uh, sūdzējās par uh, daudziem pārkāpumiem vēlēšanu laikā, taču viņš atzina savu sakāvi, uh, un to, kā tauta ir runājusi. Šī atbilde ļoti iedrošinājusi. Pagājušo nedēļu mēs uzzinājām, ka Babānova kungs atkāpās no lielākās opozīcijas frakcijas vadītāja postaņu parlamentā, un šis paziņojums ir saistīts ar kriminālu izmeklēšana, kas tika uzsākta pret viņu. Viens no galvenajiem aspektiem šajās vēlēšanās ir tāds, ka Atšķirībā no citām Centrālā Azijas valstīm, Atambājeva kungs līdzinājās prezidents ievēroja šo vēlēšanu rezultātu un ir nav neiebilst pret vēlošanu rezultātiem, taču vēl ir jāredz, cik viņš aktīvi darbosies nākotnē. Tas, ka Babānaus apmeklēja kaimiņu eh, prezidentu uh, Nazarbājevu liecina par uh, šo sarežģīto politisko situāciju. Mūsu parlamenta novērošanas uh, Eh, komanda mm, sadarbojās kopā ar starptautisko novēru, vēlēšanu novēlošanas komandu, kur piedalījās pārstāvi no apvienotām nācijām un citām organizācijām. Mēs piedalījāmies arī kopīgā preses paziņojuma sagatavošanā, kur jūs arī varat iepazīties savos dosjē. Pirms vēlēšanām mēs iepazināmies ar uh, Biškekā ar uh, premjerministru Saparu Isakovu kungu, kā arī citiem politisko pārtīju pārstāvjiem, pārstāvjiem no mēdījiem, no pilsoniskās sabiedrības un mūsu vēstniekiem. Šajos sanākšanu laikā mēs iepazināmies ar situāciju kampaņas laikā. Vēlēšana dienā mēs bijām sadalīti trijās komandās, apmeklējām Biškeku, Belekčiju un Karavautu. Tātad gan pilsētā, gan laukos mēs uh, novērojām vēlēšanu uzsākšanas un slēgšanas uh, procedūras, kā arī balsu skaitīšanu. Mēs apsveicam vēlēšanu rezultātu un vēlētāju izvēli, tāpat arī iespējas uh, brīvi piedalīties kandidātiem šajās vēlēšanās. Un tomēr bija uh, daži un daudzas problēmas, kas, kuras mēs novērojām vēlēšana laikā, esam pauduši arī mūsu viedokli par šīm problēmām. Un Pancērīkungam par to esam ziņojuši. Šeit īpaši jāpiemina mēdīja brīvības jautājums, eh, apmelnošanas kampaņas pret žurnālistiem, kas ietekmējusi publiskās debates un kalpoja kā cenzūra. Lai arī debates bija organizētas un šeit varēja pārstāvēt dažādas viedokļus, taču netika nodrošins pilnīgā brīvas eh, mēdīju atspoguļojums par vēlēšanām. Mēs atbalstam pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu šajā vēlēšana procesā, taču dzirdējām ziņojums par to, ka tiek eh, izdarīts spiediens eh, pēdējo gadu laikā uz pilsonisko sabiedrību. Mēs dzirdējām īpaši par konkrētiem kriminālu gadījumiem un eh, opozīcijas pārstāvju ap, apcietināšanu un ieslodzījumu. Šeit ir jāpiemina eh, dzimtenes partija, kuras vadītājs eh, arī tika tiesāts. Un divas dienas pirms vēlēšanām Kirgistānas drošības dienests eh, apcietināja opozīcijas vadītāju Omubeku Bakalā Dabanovu. Uh, Un saskaņā ar uh, drošības dienesta teikto Isāja kungs plānoja apvērsumu, ja Babano kungs būtu zaudējis vēlēšanās. Visas šīs bažas vēl joprojām ir uh, eksistentas un ir būtiski, ka mēs Eiropas Savienībā turpinam atbalstīt Kirgistānas ceļu demokrātijas virzienā. Uh, Šeit ir nepieciešams izmantot īpaši instrumentus, kas mums ir pieejami. Un vēlējos pieminēt, ka jau esmu rakstījis Langas kungam, Inta priekšsēdētājam, un savā vēstulē es paskaidroju šīs problēmas, kuras novērojam, kā arī mūsu bažas. Eiropas Savienības Kirgistānas attiecību svarīgums bija tika īpaši uzsvērts pirms devāmies uz Biškeku, Tas tika paziņots uh, oktobrī, kad padomi paziņoja par mandātu komisijā un augstajā pārstāvē vest sarunas par vienošanos ar Kirgistānas republiku. Šī partnerība balstīsies uz dalītu apņemšanos spēcināt demokrātiju, pamatiesības, tiesiskuma un tiesu sistēmas uh, neatkarību, kā arī uz ekonomiskās attīstības veicināšanu. Eiropas parlaments turpinās uzraudzīt šo procesu Tāpat arī drīz būs nepieciešams ratificēt šo nolīgumu. Eiropas Savienības Kirgistānas attiecību konteksts ir šāds. Krievija ir galvenā strateģiskā partnere Kirgistānai un Ķīna ir galvenā tirzniecības partnere. Biškekā spēcīgi atbalsta Ķīnas viena ceļa stratēģiju Taču pastāv negatīvs viedoklis pret ķīniešu ietekmi visā sabiedrībā. Sat, attiecības ar Kazahstānu pēdējo, pēdējā laikā ir pasliktinājušās. Un noslēgumā savas prezentācijas beigās tieši mēnesi pēc man, sarunu mandātu paziņošanas 9. novembrī augstā pārstāv Mogarīnī apmeklēja Biškeku un uzsvēra nepieciešamību nodrošināt mūsu atbalstu reformu procesam Kirgistānā. Tāpat arī viņa aicināja pilnvērtīgi īstenot OECD vadlīnijas un arī vēlēšanu novērošanas misijas vadlīnijas. Un kā delegācijas pirmās vicepriekšēdētājas lomā sadarbībā ar Centrālas Āzijas valstīm es nodrošināšu to, lai mēs eh, darītu visu iespējamo, lai piedalītos šajā procesā. Paldies eh, par šo visaptverošo ziņojumu, par eh, vēlēšanām un tā tālāk. Gribēju tikai vēl tad vaicāt, vai varam neskukums vēlas ko teikt? Ne? Jā? Ja? Lūdzu, varam neskukums. Tomēr nē. Ne? pārprata jūs. Neviens arī nevēlas izteikties. Līdz ar to varam secināt, ka ziņojums ir bijis ļoti visaptvarošs un pilnīgi pietiekams šai komitē, tāpēc Andrikienas kundze, liels paldies jums par darbu. Līdz ar to pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Un nākamais punkts ir ieteikums padomēji komisijai un ārējās darbības ienestam attiecībā uz eh, ienākumu avotu liekšanu džihādistiem, tādējādi vēršoties pret terorismu finansējumu. Vēlamies apspriest ziņojumu projektu, kur m, mm, tiks runāts par šādiem finansējumu fin avotiem. To sagatavojas Javieris Nārts. Vēršanās pret terorismu finansē ir viens no galvenajiem elementiem cīņā pret terorismu, un to var uzskatīt par vienu no efektīvākajiem veidiem, kā šo problēmu risināt. Ienākumu liekšana džihādistiem ir izaicinājums, eh, jo tāpēc, tāpēc ka teroristi kat, ik reizes modificē daudzveido veidus, kā tie iegūs līdzekļus, kā tie tiem piekļūst un tam līdzīgi. Gan es, gan dalībvalstīm kopīgi ir jāspēcina sava spēja vērsties pret teroristu darbībām. Tagad došu vārdu mūsu referentam Nārta kungam, kas sniegs īsu prezentāciju par savu ziņojumu. Nārta kungs, lūdzu, jums vārds. Priekšādētāji pateicos. Šeit vēlamies pāriet no tādas koncepcijas kā makroterorisms uz mikroterorismu, un tas ir tāds pašos pamatos citāds jēdziens. lai Daešu iznīcinātu. Esam darījuši daudz ko, bet varam tā rezultātā sasapties ar cita veida terorismu, kas varbūt ir tāds eh, mazāk redzams, ar mazāku profilējumu, bet tāpat laikā tam tik un tā ir vajadzīgs zināms finansējums. Līdzīgi kā mēs to piedzīvojam Barcelonā, Londonā, tātad šeit ir pilnīgi cits finansējuma mehānisms, kas uh, neiet cauri vairs tikai lielajām bankām. Tātad šajos gadījumos mums jāskatās arī uz jaunajiem aspektiem, kas aktuāli šādu finansējuma pastāvēšanā. Jāskatās arī uz šīm ķīnas metodēm, debetkaršu metodēm, kas tiek izmantotas, lai finansētu terorismu. Un visu veidu šāda finansējuma kustība ir jāpārzina un jāregulē. Dalībvalstīm arī jāpiedalās tekošo kontu uzraudzībā, vienlaikus neliedzot, ierob, nenosakot ierobežojumus, bet jāpārliecinās, ka šie, šīs finansējuma plūsmas tiek uzraudzītas. Transakcijas ir jāpakļauj regulējumam un uzraudzībai. Un tā tas arī šobrīd notiek tradicionālajā banku izpratnē. Bet tas nav pietiekami. Atsevišķas kopienas šie mēri skan īpaši lielā mērā. Un arī pieejas atšķiras tam, kādā veidā notiek, tiek īstenot attieksme, jeb regulējums atkarībā no tā, vai cilvēks ir rezidents vai nav rezidents attiecīgajā dalībvalstī. Šobrīd stājas spēkā, šodien norisinās sarunas ar padomu par ceturto naudas atmazgāšanas regulu. Un tur tiek liela loma pievērsta tieši informācijai par finansēm un informācija par maksājumu, kas teikt, tiek veikti es iekšienē. Informācija tiek bākta dalībvalstīs, bet jāsaka, ka tas situācija ir ļoti atšķirīga no dalībvalsts uz dalībvalsti. šobrīd nav komunikācijas starp dalībvalstīm savā starpā, un tā rezultātā esam nonākuši pie situācijas, kad Eiropas Savienība nebūtu vairs nav tik izteikta savienība, kad runājam par banku transakcijām. Vēlamies iet krietni tālāk nekā noteikts rekomendācijas. Vēlamies, lai tiktu īstena, institucionalizēta neformālā sadarbība, kas šobrīd norisinās tikai starp dažādiem izlūkdienestiem. dienestiem un finanšu informācijas izmeklēšanas vienībām. Vēlamies, lai tas norisinātos oficiālā veidā. Šobrīd trūkst paša pamatmehānisma, datu bāzes, kurā būtu iekļaut šādu pamatu informāciju. Vēlamies, lai šāda informācijas apkopošana kļūtu par realitāti, nevis tikai tādu fantāzijas auglu, kā tas ir šobrīd. Tas, protams, veidos arī daļu no Banku Savienības, un tāpēc ārkārt tas ir svarīgi un arī visai iespējami, eh, ka dalībvalstis savu suverenitāti saglabājot eh, var izrādīt zinām pretestību. Bet tas jāskata viss arī ECB kontekstā, jāstrādā ar to, kas jau pastāv, kas ir iespējams tas nozīmē pastiprinātās sadarbības mehānismu, horizontālu sadarbību starp dažādām dalībvalstīm un izlūkdienestiem. Varam izveidot datu bāzi kurā tiktu iekļauti, iekļauti informācija, ar kur dalībvalsts var konsultēties. Nu, šobrīd ir tā, ka, piemēram, kāds īrijas tiesnesis eh, pēta terorisma jautājumus, Portugāles tiesnesis varbūt eh, kaut ko par narkobiznesu, bet viņi nezina, ka tas mm, vainīgais ir viena un tā pati persona. Tas ir šis narkotiku tirgonis, kas eh, naudu atmazgā īrijā un tā tālāk, un pēc tam diezgan vēl nodot tālāk šo finansējumu. Tam jāpieliek punkts, jo šie noziedznieki nerad mums ir pārsojis priekšā, pārsojis priekšā likumam. Ja protams, šeit arī virkni delikāti jautājumi, bet šajās debatēs ir nepieciešama uh, atklātība, jo visi, šī jautājumi, visi šie jautājumi ir jārisina. Nevaram nonākt pie tādas uh, vienkārši politkorektuma, smieklīgas politkorektuma situācijas, kur pieklājums pēc kaut kādas lietas nepieminam. Nē. Paldies, paldies referentam, saka priekšēdētājs pirmam kārtām došu vārdu tautas partijas pārstāvim Gāler kungam. Viņš runās atkuca un ko vietā. Paldies priekšādātāji Jadaksona kungs lūdza man izteikties, nolasīt viņa paziņojumu. Pirmām kārtām viņš vēlas pateikties Nārta kungam par labi sagatavotu un savlaicīgu ziņojumu. Cīņu pret ISIS eh, esam noslēgu, šķiet risinām veiksmīgi, bet nedrīkstam tāpēc pārargi izziņot uzvaru pār terorismu un fokusu novirzīt citu vietu uz nesarežģītākiem jautājumiem. Tā vietā mums nepieciešams mācīties. Uh, gan no šīs islāma eh, valsts celšanās, gan krīšanas. Uh, Nu, piemēram, jāsaprot, ka militārie no līdzekļi un finanšu plūsmu nogriešana īsis ir tieši tie iemesli, kas ļāvuši mums gūt uzvaru pār šo terorismu organizāciju. Un otra mācība, kas jāgūst, ir tas, ka pēc tam, kad šāda organizācija tiek sagrauta, līdzīgi kā īsis gadījumā, rodas zināms vakums. Un vienmēr būs kāds interesētās puses, ka šo vakumu vēlēsies aizpildīt ar citām džihādīstu organizācijām. Šī iemesla dēļ viņiem būs vajadzīga nauda. Un tas ir vēl viens iemesls, kāpēc šī rezolūcija ieguldīnākļu īstajā laikā. Citiem vārdiem runājot, identificēšana, izsekošana un finanšu struktūru izjaukušana, ja šādas struktūras atbilst, atbalsta teroristus, un tas ir ļoti svarīgi, ja vēlamies šāda veida organizācijas sagraut un novērst turpmākus terorismu uzbrukumus. Finansējuma avotu nogriešana šāda veida teroristiem ir jāuzskata par galveno prioritāti, jo tas ir efektīvākais veids, kā ietekmēt šādu tīklu efektivitāti. Un tāpēc svarīgi atcerēties īstenošanas pusi. Dalību valstu valdībām ir jādod rezultāti, jāpild savas saistības, nu, piemēram, sadarbībā informācijas apmaiņas jomā starp izlūkdienestiem. Tautas partija ideoloģija, kas ir džihādismu pamatā par teokrātisku ideoloģiju, kur, kuras mērķis ir pārvaldīt un dominēt pār sabiedrību kopumā. Tā ir ideoloģija, kur tiesu, li, tiesām, likumiem un, tiesām likumiem ir jāpakļaujas um, džihādism, džihādam salafismu gadījumā tas nav pārsvarā tikai par reliģiju, pārsvarā ir tiesu, tiesība akti, kas gan tomēr ir lielā pretur, pretstatā mūsu uzskatam par to, ka reliģija no valsts valsts tiek noda, nodalīta. Salafisms nereti tiek veicināts eh, Persijas līča valstīs ar politisku mērķi. Tādējādi pastāv risks, ka uh, musulmaņi un nemusulmaņi tiks um, iedalīti zināmās kategorijās, notiks segregācija un radīsies tālāk neiecietība un naids. Ziņojumam par to runājam. Tautas partija vēlas, lai tiktu no jauna pārskatīta ES politika attiecībā uz tām valstīm, kas finansē islāma teroristus. Un mums nepieciešams izvērtēt arī Turcijas ietekmi uz tās Eiropas diasporu uh, izmantojot savu reliģisko lietu ministriju, kas kļūst ar vien mm, bažas raisošāka. Varbūt arī šis jautājums ir jāpiemina. Tautas partija iestājas par pāraudzību, ko īsteno dalībvalstu varas iestādes par finansējumu da, eh, ārvalstu uzņēmumos, piemēram, attiecībā uz moš, mošiem un dažādu veidu islāma biedrībām, un šāda veida līdzekļi ir jākonfiscē un jāiesaldē, ja rodas aizdoms, ka šāda veida finansējums tiek veikts ar mērķi rekrutēt, veicināt džihādismu vai pat, nu, no, ievest vardarbību mūsu valstīs. Uz tā visu pamatojoties, mēs atzinīgi vērtējam aicinājumu dalībvalstīm izveidot uzraudzības sistēmu, kas ļautu pārliecināties, ka mošejas kultūras biedrības un līdzīga veida eh, biedrības atskaitās par to, kādā veidā tās saņem līdzekļus un kā tās tos tērē. Daudz eksperti norāda, to, cik svarīgi ir nodrošināt ne, pāraudzību par neformālu hāla eh, finansējumu plūsmu, kas tiek izmantot finan terorismu finansējumiem. Referentam jāsaka paldies par to, ka viņš ļoti atklātiem vārdā runa, vārdā vārdiem runā par šo tekstu. Varbūt referents varētu tālāk pastāstīt par savu ierosinājumu attiecībā uz to, cik liela ir šī problēma Eiropā, jo habala sistēma vēl nav daudz apspriesta eh, Eiropas debatēs līdz šim teksta noslēgumā iekļaut virkni priekšlikumu attiecībā uz jauniem tiesību aktiem un ko referents domā par šiem priekšlikumiem, kā to varētu risināt tieši afet kompetences kontekstā. Vēlreiz paldies par ziņojumu projektu un ar nepacietību gaidām iespēju tālāk ar jums sadarboties, strādājot pie šī ļoti svarīgā temata. Tas arī viss. Paldies! Nu, man zviedru teksts parasti raksta vairāk nekā, nu, vairāk un runā krietni īsāk, bet, nu, lai nu tā būtu. Tālāk sociāls un demokrāta grupa ir līdzekungs ieradies, viņš runā ēnu referent, referents mūdīs vārdā. Lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi, atvainojos, ka nevarēju būt klāt šodien, raksta Mūdīs kundze. Priekšlikums ir ļoti labs, referents ir bijis ambiciozs un to vērtējumi atzinīgi. Diskusijas jau ir uzsākušās ar referentu, esam strādājuši pie tā, lai identificētu mērus, kas varētu praksē darboties, un visas rekomendācijas, ko izvirzām, būtu, tam būtu jābūt tādām, kas ir īstenojamas. Pastāv tad uz pozitīvismu vērsta valoda, kas veicina sadarbības starp izlūku, kas runā par sadarbības veicināšanu starp izlūku dienestiem, tā lai varētu gūt plašu atbalstu šai ziņā. Jāuzsver, ka šādā delikātā jomā ir jāpārliecinās, ka izmantotais formulējums neatstum zināmas grupas netaisnīgi tikai tāpēc, ka viņi pie, piekrīt mm, islāma ticībai. Jau konstruktīvi esam runājuši ar referentu, Tostarp arī esam domājuši par sankciju spēcināšanu attiecībā uz tiem, kas joprojām īsteno biznesa attiecības ar uh, eh, IS, e ar Daesh un citiem. Ir jāregulē tā tirsniecība, kas ir novedu, novedus pie šāda veida terorismu finansējumu. Nu, piemēram, nezinu, sanlietu pārdiešana, dārgakmeņu tirzniecība, atsevišķi naudas līdzekļu transferi un tam līdzīgi. Ar nepacietību gaidu iespēju tālāk piedalīties diskusijās par šo ziņojumu un iespēju nākt klajā ar ambiciozām rekomendācijām padomē un komisijai šai jomā. Paldies! Liels paldies, saka priekšādātājs sociālistu un demokrātu grupai, ļoti lakoniski, lieliski, tālāk EKR grupa un Van Orden kungs, lūdzu. Paldies priekšādātājiem. Es arī gribētu pievienoties pateicības vārdiem par Havienu Ārtam. Lielisks pamats ziņojumam, manuprāt. Mums patīk šī ziņojuma kopējā virzība, mums patīk arī fakts, ka tas ir tāds uz āru vērsts, nu, gatavs pieņemt idejas. Pirmām kārtām par tādām birokrātiska rakstura lietām. Nu, piemēram, pirmām kārtām par ziņojuma struktūru, kas šķiet ir tāda visai nekonvencionāla, neierasta šobrīd. Es jau parasti esmu, nu, pār ne, tādām nekonvencionālām, netradicionālām lietām, bet es nezinu, vai šajā gadījumā tas ir tas labākais. Šķiet, ka pirmajā pantā jau iekļauts viss ziņojums, bet parasti jau mums ir tā, ka vispirms sagatavojam vairākus pantus, bet varbūt tam ir kāds um, punkts. Nu, tas nav tradicionālais eh, ziņojums, tā ir rekomendācija, un tāpēc tam vajadzētu attiecīgi būt citādā kārtībā, saka priekšādātājs Van Orden kungam. Labi. Nu, lai kāds arī nebūtu. Ir jānodala vairākas lietas. No vienas puses finansējums starptautiskajām terorismu organizācijām, tādām kā ISIS, uh, Al-Qaida un tāda veida organizācijām, un ot, no otras puses finansējums, kas nonāk mūsu valstī, lai veicinātu terorismu darbības. Nu, to gandrīz varētu saukt par tādu kā pridžihādistu posmu, tādu radikalizācijas posmu. Un šāda finansējuma avoti šāda veida darbībām ir, nā, ir tieši mošejas un tā tālāk, kas veicina tālāk ekstrēmismu. Manuprāt, šeit ir divi tādi savā starpā, protams, saistīti elementi, bet vienlaikus arī nodalāmi jautājumi. Varbūt arī tad vajadzētu par to ziņojumā skaidrāk nošķirtāk runāt. Jūs runājat par starptautiskas informācijas apmaiņu, un šāda informācijas apmaiņa par terorismu finansējumu jau pastāv. Jāpatur turklāt prātā, ka pastāv arī finanšu rīcības eh, grupa, kas tika izveidota jau 89. gadā kā G7 iniciatīva un šobrīd tajā ir dalībnieki no visas pasaules. Viņi mēģina noteikt kaut kādus zināmus standartus tādām lietām kā naudas atmazgašanas joma, terorismu finansējuma apkarošanas joma un tam līdzīgi. Un man šķiet, ka šai grupai ir diezgan liela nozīme un saikne ar, bet, ar šo jūsu apspriesto tematu, bet neredzu šeit atsauc uz to. Visai negribīgi izturos pret visu, kas tiek kas runā par kaut kādu vēl vienu ES Eh, struktūru vai dienestu veidošanu šajā gadījumā. Es nedomāju, ka tas mm, varētu būt kā profesionāls atbalsts ES izlūkdienestam. Šķiet, ka tas ir tas, ko jūs arī šeit sakāt. Jūs vairāk runājat drīzāk par tādu eh, platformu informācijas apmaiņai. Nu, šādu platformu un liederīgi turklāt jau pastāv. Tas ir Eiropols. Un vēl viena lieta, ko gribētu teikt ir šāda, protams, ka mums ir arī īpašā terorisma apkarošanas komiteja, kas arī pēta daudz un dažādus aspektus e, terorisma kontekstā, un viens no aspektiem, pavisam konkrēt šajā gadījumā, tas arī tiek pētīts, ir terorisma finansējums. Tātad mums vajadzētu vismaz šajā virzienā sliekties, respektīvi sakot, ka šāda komiteja pastāv. Bet, nu, protams, ka šādu veidu tekstu varam iekļaut ar grozījumu palīdzību. Tomēr domāju, ka ziņojums tiešām ir ļoti labs. Tajā ir ļoti daudz visādu labu lietu, bet, nu, protams, ka mēs no savas puses vienkārši centīsimies ar saviem grozījumiem tālāk palīdzēt darbā pie tā. Paldies, Džefrī! Līdz ar to tālāk pārējiem pie Buknera kunga zaļo grupas vārdā, lūdzu. Paldies! Arī es vēlos uh, sirsnīgi pateikties referentam par šo ļoti labo ziņojumu. Manuprāt, tas ir labs sākuma punkts, ar kuru daudz varam panākt. Piekrītu arī tam, kas tika teikts pirms manis, tādēļ varu izteikties īsi. Mans uh, svarīgākais punkts ir tas, ka nepietiek tieši aplūkot finanšu plūsas terorismu organizācijās, jo pagātnē, piemēram, tirgojoties ar naftu vai tagad mākslu, ļoti ir akumulēta ļoti liela nauda. Vai arī vācot to mm, no aizdomām brīvās uh, struktūrās. Šeit tātad novērošana ir jāpaplašina, un šeit ir iespējams finanšu metodas. Tādēļ ir būtiski, ka mēs uz to atsaucamies. Par pārējiem punktiem es varu pilnvērtīgi pievienoties iepriekšējiem runātājiem. Paldies! Thank you! Paldies! FTD Kavakungs. Paldies, priekšsēdētāji. Varu pilnībā piekrist kolēģi teiktajiem. Un tas, ko Marko Gala teica par uh, cilvēkiem ārpus likuma un uh, finansējumu Saudārābijas mošajām un finansējumu, kas nāk no Turcijas, mani satrauc tas, kāpēc Eiropas Savienībām būtu jāpauž nostāja šajā jautājumā. Mēs zinām, ka izmeklēšanas dienests darbojas ļoti labi, ir arī īpaša darba grupa, par ko mums tika atgādināts, protams, ir arī Interpol, NATO un citas iniciatīvas. Nu, un faktiski arī pirms vēl Brexit sarunām mums kolēģi apmeklēja ārējās darbības dienas struktūras, un tur tika runāts par to, kā būtu jāpainās ar izlūku informāciju savienības dalībvalstu vidū. Un es domāju, ka tas tiks turpināts. Ja mēs kaut kādu politisku nostāju paustu, tad eh, tas atvieglotu lietas eh, faktiski tiem cilvēkiem, eh, kurus mēs gribam izskaust. Mēs zinām, ka Īslāma valsts šobrīd uh, domā par pārkārtošanos un skatās Āfrikas un Arābu pusteles virzienā. Tiek runāts par debetkāršu un banku darījumu uzraucību, bet ļoti daudz cilvēku jau darbojas ārpus banku sistēmas, un tā arī turpinās to darīt. Nu, es neredzu, kā mēs varētu risināt uh, problēmas ierosinātajā veidā, jo nu, tas nekādi neietekmēs situāciju Āfrikā. Un, faktiski viņi izmanto dažādas iespējas naudas pārskaitījumiem. Un es domāju, ka tādējādi varētu tikai rasties jaunas problēmas un jauni robi. Tā kā es aicinātu uz piesardzību no komisijas puses, runājot par programmu finansējumu un labākās prakses apmaiņu starp izlūka aģentūrām. Tā jau tiek darīts. Izlūka aģentūras lielā mērā ļoti cītīgi strādā. Mēs dzirdam tikai par sliktajām ziņām terorisma apkarošanas uh, jautājumos, bet nereti terora akti tiek izjaukti jau pašā sākuma stadijā. Uh, Thank you. Let me move to the... Paldies. Schaffhausen CNF grupa. Merci. Nous, nous amendrons. Paldies um, par šo ļoti labo ziņojumu. Man ir pāris jautājumu. Nu, lūk, Eirokomisārs ziņojums, bet kā te tā var būt, ka tikai 2% no, tā teikt, tā sauktiem netīrajiem naudas līdzekļiem tiek atgūti? Par to ir jādomā. Un kā tas ir iespējams, ka, ja runājam par naudas atmaskāšanu un teroristiem, nu, faktiski nereti bankas ir tās, kas kontrolē šos uzņēmumus. Nesen. Uh, Arī Tajānī kungs tika informēts par notiekošo, un es domāju, ka viņam būtu jārīkojas atbilstoši mandātam. Es varētu jums pateikt, kāpēc šāda situācija. Nelikumīgi naudas līdzekļi nereti ir cieši saistīti ar valstu administrācijām un izlūkdienestiem. Un es domāju, ka būtu jāveic izmeklēšana atsevišķās bankās, uh, attiecībā uz šādu līdzekļu apgrozīšanu. Nerad ir tā, ka mēs uh, izmantojam līdzekļus, kas iegūti no narkotiku tirzniecības, tie tiek atmaskāti un izmantoti arī izlūkdienestu vajadzībām. Un, ja runājam par mūsu klātbūtni Afganistānā, tad to laika tika samazināta narkotiku ražošana. Tā kā es domāju, ka ir, ja jāskatās realitātei acīs un jādomā par banku uzraudzību, par to kontrolētajiem uzņēmumiem, par iesaistītajiem politiķiem. Ir jādomā par to, kā kontrolēt visu to, kas ir saistīts ļoti cieši ar ekonomiskajām sistēmām, un ir jāgūst rezultāti finansējuma ierobežošanas problēmām ir Albānijas filiālis, kas eh, atmaskā līdzekļus Maltā, izmeklējušā žurnālisti tiek nogalināti un nekas nemainās. Tas viss notiek Maltā, tas notiek arī Moldovā, kur pazūd miljardiem dolāru. Nu, lūk, tā kā es domāju, ka mums vajadzētu tomēr runāt atklāti un godīgi. Vēl kāds jautājums. Vai mēs varētu darboties efektīvāk, ja īstenotu Eiropas eh, sadarbību? Uh, Informācijas apmaiņa jau notiek, un jautājums ir, vai kaut kāda jauna struktūra padarītu mūsu darbu uh, iedarbīgāku un efektīvāku, vai tomēr nē. Paldies! E Paldies! Dāņāna kungs, ETP grupa. Bon tekst, donc, uh, es domāju, ka šis ir ļoti labs teksts, gribu apsveikt autoru un minēt divas lietas. Tiek daudz runāts par islāma valsti, jeb taišu šajā ziņojumā. Nu, kā katru reizi, kad mēs runājam par džihadistisko terorismu, tad um, jāpaturprātā arī ar, arī Al-Qaida, kas vēl ar vienu ir pats struktūrētākā kustība un arī redzamā, varbūt uh, viena no redzamākajām starptautiskajā arēnā. Ja runājam par finansējumu, tad es domāju, ka Al-Qaida uh, Mm, darbojas daudz rafinētāk nekā Islāma valsts. Islāma valsts lielā mērā gūsta līdzekļus no uh, teritorijām, ko tā šobrīd kontrolē, tas vairāk ir tāds veiksmīgs sagadīšanās gadījums. Tāpēc ir jāpatur acīs Alkaida, kas ir ārkārtīgi labi organizēta, ļoti labi finansēta. Alkaida saņem līdzekļus no dažādiem uh, islāmistiem. Uh, Un ir skaidrs, ka viņi ir spējīgi uz ļoti iedarbīgiem uh, pasākumiem. Otra lieta. Es esmu pamanījis uh, arī terminoloģiski skatoties, ka Nata kungs izvairās no tādiem ierastajiem slazdiem, ko arī atsevišķi kolēģi ir minējuši. Uh, Um, Eiropas Savienības aģentūras, jūs jau zināt, uh, ka es īsti neatbalstu kaut kādas jaunas birokrātiskas struktūras, neredz tur pievienot to vērtību. Nu, un es domāju, ir ļoti labi, ka Nārts runā par platformu. Par platformu, kas pa varētu veicināt informācijas apmaiņu starp nacionālajām aģentūrām, kas ir vislabākajā pozīcijā, lai veiktu attiecīgus uzdevumus. Es domāju, ka Eiropas uh, loma ir harmonizēt eh, procesu, struktūras, tiesību aktus un harmonizēt visus tos līdzekļus, ko nacionālās valstis var īstenot. Itālija ir ļoti labi uh, pielāgojusies, eh, viņam uh, ir finanšu uzraudzības struktūras, kas jau ilgu laiku strādā pie šiem jautājumiem, un, un nav īpaši daudz uh, līdzvērtīgu nacionālu struktūru citās valstīs. Uh, Nu, es domāju, ja mēs veidojam kaut kādu kolektīvu Eiropas platformu, tad ir uh, svarīgi, lai arī nacionālās valstis uh, domātu par spēcīgākiem tiesību aktiem un uh, struktūrām, kas palīdzētu izsakot teroristu finanšu līdzekļiem. Paldies, es un D. Gomeša kundze. Paldies! Atvainojos priekšādētāji, bet man jādodas prom pēc divām minūtēm. Uh, Man jādodas uz Sofiju. Lidmašīna mani gaida. Tiešām atvainojos. Nu, es tikai gribēju Nārta kungam norādīt, ka mēs strādājam pie piektās direktīvas un naudas atmazgāšanas apkarošanai. Jau septiņus mēnešus strādājam, astoņas sanāksmes, un pagājušā nedēļā darbu bloķēja padome, jo padome nav nopietni noskaņota attiecībā uz naudas atmazgāšanas un fin terorismu finansējuma apkarošanas jautājumiem. Direktīvas darbu pātrināja Bataklana notikumi, bet nu ir skaidrs, ka problēma vēl pietiek. Kriptovalūtas ir ļoti būtisks jautājums, tāpat Lavala. Nu, Jādomā arī par rietumu, par Western Union un citām lietām. Es ceru, ka šis ziņojums papildinās darbu, ko mēs veicam arī uh, terorismu izmeklēšanas komitejā. Ir svarīgi koncentrēties arī uz uh, Moskavičī nesen teikto. Proti, ka krāpšanās ar PVN arī rezultāts tam, ka dalībvalstis nerisina tos robus uh, tiesību aktos, kas ir konstatēti. Uh, aptuveni 5 miljārdi nonāk kriminālo struktūru rokās, tās augtās karuseļu krāpniecības rezultātā. Tostarp arī jau kaida kabatās. Mm, Tikai jau norādīts, ka tā ir viena no vislabāk organizētajām teroristu struktūrām. Nu, arī krāpšanās ar akcijas nodokli. Nesen mm, jau dzirdējām informāciju galvenokārt no Eiropola par Ailkaida darbībām Bulgārijā, kur viņi tā visu rezultātā ir nopelnījuši desmit miljārdus. Nu, mēs nevaram runāt par uh, to mazumiņu, kas ir saistīts ar debetkāršu krāpniecību. Jāpadomā arī par šiem milzīgi apjomīgajiem līdzekļiem. Tāpat arī skaidra nauda, ko var transportēt privātās lidmašīnās, uz ko starp citu neatiecas pasažieru uh, reģistrācijas informācijas noteikumi. Nu, un šādas lidmašīnas tiek izmantotas visu dalībvalstu lidostās. Jāsaka, ka es varu piekrist Van Ordena kungam vismaz vienā lietā. Ja mēs skatāmies uz tā, tādu priekšfinansēšanu, tas ir ārkārtīgi būtiski, proti finansējums, kas ieplūst Eiropas Savienībā un uh, kas it kā tiek veltīts mošajām, sociālajām darbam, skolām vai citām reliģiskām organizācijām. Paldies! Paldies! Turpināsim debates bez uh, ziņotāja. Mēs zinām, ka mums ir ļoti labi darbinieki un dalībnieki komitejā, un mums viss izdosies. Uh, Nu, lūk, ļoti žēl, es esmu nākamais runātājs, viņš nedzirdēs manu lielisko runu attiecībā uz viņa ziņojumu, bet, nu, ceru, ka arī to visu varēsim atgūt. Un došu pats sev vārdu un arī laiku uzņemšu, lai viss būtu korekti. Es arī gribētu teikt paldies ziņotājiem par uh, ziņojumu. Tas nāk brīdī, kad Eiropa piedzīvo teroru uzbrukumus savās pilsētās. Šis ir eh, tiešām īstais brīdis, kad eh, skatīties, eh, no kurienes nāk teroristu līdzekļi. Un tāpēc es gribu teikt paldies Nārta kungam par ziņojumu sagatavošanu. Ir pāris jomas, kuras piedāvātu grozījumu ziņojumā. Pirmkārt, mēs redzam un vērojam tendences pašradikalizēšanās un vien tur vēl vilku uzbrukumi. Uh, nereti tās ir tādas ļoti zemu izmaksu operācijas. Nu, piemēram, iebraukt gājēju pūlī ar automašīnu, uzbrukumi ar nazi un citiem primitīviem ieročiem, kas ir diezgan lēti iegūstami. Tā kā es domāju, ka ir svarīgi runāt arī par šo tendenci ziņojumā. Ir jāatceras, ka terorisma degpunktā ir ideoloģija. Tas ir tas, kas viņus motivē. Nav jau runa tikai par finansējumu. Tas ir būtisks elements, ko būtu jāpievieno. Otra lieta, ko es gribētu ieviest ziņojumā ar grozījumu palīdzību. Mm. Veidojot šo ziņojumu un varbūt arī sakojot Ačānu kungu teiktajiem, mums ir jābūt visaptverošiem tajā, kā mēs šo parādību aprakstām. Ir eh, jānodrošina tas, ka ekstrēmistus skolas tiek eh, ietvertas visas un vienlīdzīgi. Ir jādomā par to, kādi ir citi radikāli elementi, kas varētu kalpot kā iemesls teroristu uzbrukumiem citos scenārijos. Mums ir svarīgi gūt iespējami pilnīgāku kopainu. Nu un vēl kāda lieta, ko es gribētu redzēt ziņojumā, ir visaptvaroša pieeja. Es domāju, ka mums nevajadzētu no, norādīt, ka atsevišķiem naudas līdzekļiem, ko konfiscē, um, būtu jābūt veltītiem programmām, kas ir līdz šim sevi veiksmīgi pierādījušas deradikalizācijā. Ir svarīgi konfiscētos līdzekļus izmantot tieši teroristu darba kārtības uh, izjaukšanai. Uh, Nu, lūk, es jau te nedaudz pārsniedzu laiku par 30 sekundēm un došu vārdu Bugačeva kungam pēdējiem runātājiem. Un, un Paldies, priekšsēdētāji! Šis ziņojums pilnīgi noteikti ir lielisks pamats, lai stiprinātu instrumentus un līdzekļus, kas eh, mūsu institūcijām ir jāizmanto stājoties pretī ar vien bīstamākajiem terorisma draudiem, ko rada terorista atgriešanās viņu mītnes valstīs. Ir skaidrs, ka ir jāpiegriež skābeklis. Tā, lai viņi nevarētu apdraudēt mūsu iedzīvotājs mūsu pilsētās. Tomēr ir vairākas lietas, ko es gribētu minēt. Pirmkārt, Navala jautājums. Tas ir jau sens jautājums. Mēs visi zinām, kā mošais un islāmistiskie centri visās Eiropas valstīs, tostarp arī manējā. Nu, tās ir vietas, kas faktiski netiek pārbaudītas un uzraudzītas. Mēs zinām, ka lūkšanas notiek arābu valodā, policija nesaprot īsti, kas notiek un kas tiek teikts. Uh, un nav īpaši iespēja kontrolēt arī naudas plūsmas. Un tas viss ir balstīts uz pieņēmumu, ka islāma centri un mošejas varētu kalpot arī kā terorismam domātu līdzekļu apkopošanas centri. Jo īpaši tad, ja mošais kontrolē organizācijas, kas ir cieši saistītas ar teroristiem. Nu, un es domāju, ka mēs varam uh, diezgan droši uzskatīt, ka ir mošais, kas uh, nodrošina līdzekļus teroristiem. Bet kas mani visvairāk satrauc, ir pārbaužu un uzraudzības trūkums. Maksājumi netiek uzraudzīti, un te nav runa tikai par um, islāmistu organizāciju veiktiem maksājumiem, bet arī par tām organizācijām, kas, piemēram, kontrolē migrantu kontrabandu. Nu, šī ir viena no tām jomām, kas, manuprāt, nav saņēmusi pietiekam daudz uzmanības. Nu, lūk, es esmu izcēlus pāris lietas, kas bez šaubām ir jāskat detalizētāk ziņojumā. Un es esmu pārliecināts, ka turpinot diskusijas, mēs arī varēsim atgriezties pie, mm, piemēram, tik delikātā jautājuma kā bitkoins. kā arī senlietu tirzniecības radītie ieņēmumi. Senlietas un mākslinieckas vērtības tiek nelikumīgi tirgotas, un tur nav vispār nekādu pārbaužu, un šie senlietu tirgi netiek uzraudzīti necik. Esam noslēguši runātāju sarakstu šajā jautājumā. Man ir palikuši tikai organizatoriski jautājumi. Termiņš grozījumiem ir 27. novembris pirmdiena, 11. Nu, un otrais visu skatīsim 23. janvārī un balsosim, neatvainojos, balsosim trešdien, 21. februārī. Lūk, tāds laika grafiks. Ziņotājiem klātnēsot saku viņam paldies, paldies arī kolēģiem, un mums ir palicis viens darba kārtības punkts - viedokļu apmaiņa par uh, izaicinājumiem un iespējām Āfrikā 21. gadsimtā. Nu, lūk, ļausim viesiem apsēsties un tad ķersimies pie pēdējā darba kārtības punkta. Kolēģi, lūdzu, palieciet savās vietās un tad pēc piecām minūtēm turpināsim.

So, dear colleagues, we should... Darbie kolēģi, turpināsim darbu. Mūsu pēdējais darba kārtības punkts - viedokļa apmaiņa Āfrika izaicinājumi un iespējas 21. gadsimtam. Esmu ļoti priecīgs mūsu vidū sveikt mūsu augstos viesus. Runāt par šo Āfrikas jautājumu. Kā jums zinām, šī nedēļa ir Āfrikas nedēļa Eiropas parlamentā. Tā ir uh, mūsu priekšsēdētāja Jāni iniciatīva, un šī nedēļa notiek pirms 5. Āfrikas Eiropas Savienības samita. Šeit ir paredzēta vesela virkne pasākumu, sākot ar šodien līdz pat nedēļas beigām. Īpaši vēlos pieminēt augsta līmeņa konferenci ceļā uz atjaunotām partnerattiecībām ar Āfriku. Tā notiks 22. novembra pēcpusdienā un viens no, viena no diskusijām īpaši interesē uh, mūs, jo šeit runās par mieru, drošību, demokrātiju, labu pārvaldību un cilvēktiesībām Āfrikas kontinentā. Šodien mūsu vidū ir trīs augsta līmeņa pārstāvi, divi no tiem jau ir ieradušies, tādēļ sākšu ar iepazīstināšanu. Mums ir Nodo Dengas kungs, Nigērijas parlamenta pārstāvis. Uh, un Ambrosī kungs, kurš ir Startautiskās migrācijas organizācijas reģionālais direktors. Drīz mums pievienosies arī uh, vēstnieks, vēstnieku kungs uh, Nodo Danga kungs, Panāfrikas parlamenta prezidents. Tāpat arī vēlos sirsnīgi sveikt delegācijas no Nigērijas, Tunisijas un Marokas parlamentiem. Uh, kuri mums ir pievienojušies. Liels paldies, ka esat ieradušies šajā sanāksmē. Šodien sanāksmē mums jānodrošina iespēja diskutēt par plašākām uh, nākotni virzītām perspektīvām Āfrikā. Šim valstīm ir milzīgs potenciāls attīstības, izaugsmes un uh, humanitārajās jomās. Mēs zinām, ka Āfrika saskars ar lieliem izaicinājumiem miera, drošības, demokrātijas, labas pārvaldības, cilvēktiesības ziņā. Visi šie jautājumi tiks apspriest arī augstu līmeņu konferencē. Protams, jāpiemina arī migrācija ne tikai virzienā uz Eiropu, bet arī Āfrikas migrācija. Šis fenomens ir spilgts piemērs tam, ka ir nepieciešama starptautiska sabiedrība gan Āfrikas valstīm, gan Eiropas Savienībai uh, uzlabotu sadarbību un atrastu globālu organizētu risinājumu ilgtspējīgu, kas uh, būtu spēkā daudz gadu garumā. Mēs esam ļoti interesēti uzklausīt Āfrikas perspektīvu par kontinentu nākotni, par izaicinājumiem un to, kā Eiropas Savienība var labāk piedalīties šajā procesā. Vēlamies kopā uh, atspoguļot eh, dažādās politikas, kas līdz šim tikušas īstenotas. Tāpat arī kādu lomu var spēlēt starptautiskā sabiedrībā Āfrikas turpmākajā attīstībā. Un bez liekas kavēšanās vēlos dot vārdu senatoru Umu Agega kungam. Paldies, ka jūs esat pie mums. Eh, katram runātājam tiek piešķirts desmit eh, minūšu runāšanas laiks. Lūdzu, vārds jums, senatoru. Thank you. Distinguished Paldies, eh, augstu godātie parlamenta locekļi, vēstnieku kungi. Mūsu par, Afrikas parlamentu pārstāvi dāmas un kungi. Esmu Nigērijas parlamenta pārstāvis, esmu senators, eh, kurš eh, darbojas Uh, un aizstāja Ševu Sanī senatoru kungu. Es ļoti priecājos šeit uh, esot, uh, piedalīties šajā e- Eiropas parlamenta organizētajā Āfrikas nedēļā, augsti vērtēju iespēju runāt šajā namā, un esmu pārliecināts, ka pārstāvēšu daudz viedokļu. Šeit tiek nodrošināta lieliska iespēja uh, sadarbības iespējām starp mūsu kontinentiem. Ir jāatcerās, ka demokrātiskajā procesā, demokrātiskajām institūcijām ir jābūt spēcīgam, ir jāspēj sadarboties ar dažādajām demokrātijām mūsu pasaulē. Laikos, kuros valda globalizācija, ir nepieciešama jo ciešāka sadarbība. Šeit visā pasaulē institūcijas saskars ar ģeopolitiskām, ekonomiskām, sociālām problēmām. Un tas šie faktori ir jāņem vērā. Mūsu demokrātiskajām pārstāvniecībām ir jābūt gatavām šiem izaicinājumiem. Āfrika izaicinājumu un prioritātes 21. gadsimtā. Šeit būtiski pieminēt, ka demokrātiskā izaugsme ir viens no būtiskākajiem izaicinājumiem Mēs saskaramies ar problēmām veselības, enerģētikas, drošības, infrastruktūra, tehnoloģija jomās. Tas attiecas arī uz IKT jomām. Mēs saskaramies ar ļoti dažādiem izaicinājumiem, taču Āfrika jau ir guvuši panākumus. Ļoti nelielā laikā esam guvuši labu progresu. Šeit mums ir palīdzējuši arī mūsu partneri attīstītajās valstīs. Taču bieži vien šajā sadarbībā trūkst uh, eh, reālajā situācijai atbilstošas politikas. Tiek piedāvātas tādas koncepcijas kā struktūrālā attīstība, ekonomiskās reformas un tā tālāk. Taču trūkst reālu rezultātu. Politiskā realitāte Āfrikā ļoti skaidri parāda to, ka attīstības politikas līdz šim nav bijušas veiksmīgas šajā kontinentā. Ilgspēja attīstība ir iespējama tikai tad, ja plānošana notiek ilgtermiņā un konstanti. Šeit ir nepieciešams ilgtermiņa pieejas. Tie izaicinājumi, ar kuriem saskars Āfrika 21. gadsimtā, ir saistīti ar valdībām, spēcīgām, rīkoties spējīgām valdībām, kas ņem vērā vietējos apstākļus. Strādājot pie nākotnes attīstības, ir jāņem vērā vēsturiskie aspekti, uh, dažādās iespējas un potenciāls. Mēs esam jau panākuši daudz ko, piemēram, to, ka tirzniecība ir būtiska ilgtermiņa attīstībā. Šeit ir jāņem tirgus īpatnības dažādajās valstīs. Līdzīgā kārtā mēs esam izveidojuši reģionāls vienotības saiknes Uzskatām, ka reģionāla integrācija ir svarīga un atslēga, lai varētu atomizēt Āfrikas kā starptautiskas vienības konkurētspēju, lai varētu produktīvi darboties, vienlaikus nodrošinot arī globālu robežu nojaukšanu tirgus jomā. Dāmas un kungi, ar jūsu atļauju tālāk vēlētos pievērsties izaicinājumiem un iespējām, kas saistīti ar tirzniecību reģionālā un vietējā līmenī. Turklāt izteikšu argumentu saskaņā ar to, ko teicu iepriekš, ka, respektīvi, lai virzītos uz priekšu, ir vajadzīga radoša eh, šo jautājumu pārformēšana reģionālā un globālā līmenī, par, par pamatu liekot novatorisku eh, jomu. Turklāt arī uzskatu, ka eh, svarīgs reģionālo partneru atbalsts, tīpaši tādu partneru kā Eiropas Savienība. Tirzniecība ir kalpojusi kā katalisti ekonomikas izaugsmai un attīstībai visā pasaulē. Āfrikas un ES, Āfrikai un ES ir eh, vēsturiskas saites, kas ļauj vienai otrai palīdzēt, tai veicināt šīs tirzniecības attiecības. Atgādināsim, ka ES un Āfrikas partnerība jau pastāv un tā rezultātā mm, jau šo sakņu rezultātā 70 eh, Āfrikas un klusākie un reģionu valstis ir apvienošās vienā kopētā organizācijā kā kā valstu grupējumā. Tie ir pamatīgi cietieni, kas ļauj vērsties pret dažādu veidu sociālajiem mm, plaisu pārvarēšanu, un te, protams, ļoti svarīgi tieši piekļuvu tirgumu. Kopš 2000. gada tomēr ir virkne priekšlikumu, tīpaši ekonomikas partnerības nolīgumu kontekstā, kas nepietiekami atbalsta Afri Āfrikas valstu intereses, nespēja tikt pāri šķēršļiem un nespēja līdz ar to veiksmīgi noslēgt šos nolīgumus, rada problēmas Āfrikas valstīm, kā rezultātā nevar palielināties Āfrikas daļa globālajā tirzniecībā. Notiek stagnācija, pat lejupslīde, un attīstības perspektīvas līdz ar to samazinās. Un kas vēl ļaunāk, ar labākiem finanšu rezultātiem šāda veida perspektīvas Āfrikas ekonomikas pārveidošanai tiek apdraudētas un dāmas kungi, tāpēc šeit gribu eh, runāt par izaicinājumiem, kas saistīti ar Āfrikas centieniem beidzot reģionālos eh, eh, ražošanas līnijas un kam vajadzīgas plašas stratēģijas virzība. Kā mēs zinām, Āfrikas valsts ekonomikas pārsvarā ir ekstrovērtas vērstas uz āru. Līdz ar to Iekšēji Āfrikā ir ļoti neliela tirniecības apjoms starp Āfrikas valstīm. Trūkst savstarpējas papildināmības ekonomikas sektoros, gandrīz bez izņēmuma pārsvarā galvenokārt ir eh, vienādi ļoti līdzīgas tirgus preces valstīs un eh, tās savā starpā konkurē par tirgus daļu. Un līdz ar to notiek tāds cīs, tāda sacensība uz leju uz zemāko cenu, uz mazākajām izmaksām, tas e, nenāk par labu. Šie faktori visi kopumā noved pie tā, ka Āfrikas centieni integrēties reģionu ekonomikā neizdodas. Lai tiktu šiem jautājumiem pāri, ir vajadzīgas tālējošas, transformējošas reformas Āfrikas ekonomikā kopumā. Tam savukārt ir vajadzīgs mērķtiecīgs strateģisks plānojums un investīcijas galvenajos sektoros rūpniecības nozarēs, kas ir svarīgākās, un kas galvenais ir vajadzīgs iekšējo politiku saskaņošana Āfrikas valstīs, lai mēs varētu nodrošināt, piemēram, vienotu mandātu tālāku sarunu veidošanai, līdzīgi kā es ir panākusi Eiropas Savienībā, tajā brīdī, kad aizstāv Eiropas intereses pasaulē. Bet ir arī citi izaicinājumi kas saistīta ar šiem integrācijas centieniem. Mēs visi zinām, ka mēs dzīvojam reģionu pasaulē, un katrs reģions sastopas ar to, ka viņam jādod savus ieguldījumus ar par, par attiecību vedošanā ar pār, tirniecības partneriem. Un Āfrikā tas nozīmē ka šāda veida tirzniecības centieni būtu jāsaskaņo starp reģioniem. Jo tikai tad, ja to darīsim, varēsim risināt sarunas ar tādiem globāliem partneriem kā es un tam līdzīgi un konkurēt globālajā tirgu un iestādēs to starp iestāties par savām interesēm PTO un Pasaules bankā. Tie tikai daži piemēri. Āfrikā ir ļoti liela vēlme iznot partnerības, ir tīpaši ekonomikas jomā, ar ekonomikas nolīgumiem ar Eiropas Savienību vēlamies šo nolīgumu rezultātā veidot kopēju koncepciju. Bet tirniecības sarunas ar dažādiem reģioniem tomēr nav noslēgušās. Un te gribētu teikt, ka šīs tirniecības sarunas, kas nespēja noslēgties un noslēgties, jo ilgāk tās nenoslēdz, jo ilgāk Āfrikas attīstības centieni tiek grauti un ierobežoti. Ja vēlamies, lai Āfrikā tiktu gūt gūts progress, ir vajadzīgs šādas partnerības, ņemot vērā visu šīs delikātās lietas tirniecību, attie, tirniecības attiecību kontekstā. Tostarp tas saistīts, protams, ar piekļuvi tirgiem. Tādi jautājumi kā patenti, stratēģiskās un palīdzības attīstības pl līdzekļu plūsmas. Āfrikai ir vajadzīgi 21. gadsimta iespējas, dāmas un kungi, un 20 pirmajā faktā nedrīkst pieļaut tādu faktu, ka šeit veidojas robeža. Āfrika ir jaunā fronte virzību uz priekšu. Tur tiek, ir jānodrošina jaunākie, modernākie tehnoloģiju modeļi, zinātnes attīstība, lai tā virzītu uz priekšu sociālo, ekonomikas un kultūras jomu jā, jāspēcina novatoriskie sektori, tie šobrīd ļoti plaši Āfrikā aug, tiem ir vajadzīgas tālākas investīcijas. Bez šaubām investoru atbalstīšana un piesaistīšana no globālā tirgus ir ļoti svarīga. Viņi jau ir vērsuši uzmanību uz Āfriku. Uh, Bet līdzīgi kā 19. gadsimtā Āfrika un Afrikāņi toreiz e, krita par upuru šāda veida interešu sadalīšanai investoru vidū. Ceram, ka tas tā nebūs šajā gadsimtā un tiks ņemt vērā iedzīvotāji, kas var dot savu intelektuālo ieguldījumu un centienus un var rīkoties proaktīvi, piedāvāt savus savināšanas kvalifikāciju, viņiem ir plaša motivācija līdzdarboties un cerams, tas beigās pārvērtīsies par tādu situāciju, kur ieguvēji būs visi. Esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienība un Āfrika Āfrika kopumā spēs to panākt, veidos šādu partnerību, progresīvu partnerību. Un mēs nonāksim uz tā, tādā ērā, kur tir, viss balstīsies uz tirniecību un partnerattiecībām un draudzības starp abiem šiem kontinentiem. Paldies! Senator, for, for your remark. Paldies par komentāriem senatoram. Nākamais runātājs Knodo Danga kungs. Kurš ir Pan-Āfrikas parlamenta prezidents? Tiešām liels paldies, ka esat kopā ar mums. Jums ir desmit minūtes ievadvārdiem, un tad uh, dosim vārdu trešajam runātājam. Mesdames et messieurs, tout protokol. Paldies, eh, priekšādātāji, dāmas un kungi, kolēģi. Es eh, tiešām atzinīgi vērtēju iespēju uzrunāt jūs, runājot par Āfriku 21. gadsimtā. Gribu teikt jums paldies, ka esat organizējuši šo sanāksmi mums ir vēsturiskas attiecības starp uh, Eiropas uh, valstīm un Āfriku jau sen, un tas uh, ļauj mums domāt arī par nākotnes attiecībām, bet abām pusēm ir jādomā par to, kā veidot šīs attiecības. Āfrika šobrīd eh, piedzīvo būtiskas pārmaiņas 21. Eh, gadsimtā, piemēram, demogrāfiskas pārmaiņas. ANO prognozē, ka Āfrikā būs eh, iedzīvotājiem bagātākā pasaules daļa pēc pārdesmit gadiem, un 40% iedzīvotāji dzīvos Āfrikā. Tā pašā laikā Eiropā iedzīvotāju skaits saruks un eh, sabiedrība novecos. Pēc 2050. gada katrs otrais iedzīvotājs būs Āfrikas iedzīvotājs. Un eh, Āfrikā iedzīvotājs skaits eh, pārāk kārt pārsniegs Eiropas Savienības iedzīvotāju skaitu. Līdz ar to ir jādomā par uh, darba vietu radīšanu un par dažādām iespējām, ko nodrošina inovācijas. Domājot par ievērojumajām demokrātiskajām pārmaiņām kontinentā, ir jāpatur prātā, ka vēl 60. gados Āfrika lielā mērā bija rurāla uz lauksaimniecību balstīta pasaules daļa, kas uh, pamazām pārveidojas par urbānu vidi saskaņā ar ANO datiem. Āfrikas eh, pilsētās eh, iedzīvotāju skaits ir mazāks nekā Eiropā. Un eh, Āfrikā iedzīvotāju skaits pilsētās arvien pieaugs no 15 līdz 40 procentiem. Šī ātrā urbanizācija rada ievērojams problēmas attiecībā uz nepieciešamu struktūru un infrastruktūras izveidi, mājvietām, izglītību, darba vietu radīšanu, plānošanas un pilsētu pārvaldības eh, iespējas nespēja izsakot iedzīvotāju pieaugumam. Uh, Tāpat arī ir jāvairo sabiedriskās pārvaldes kapacitāte, lai tā spētu pārvaldīt ar vien pieaugušo iedzīvotāju skaitu pilsētās un lai spētu nodrošināt pilsētu iedzīvotājiem atbilstošus dzīves apstākļus. Āfrikas ekonomika ir lielā mērā saistīta ar globālo ekonomiku kontinents ir ārkārtīgi bagāts, bet liela daļa no šīm bagātīgām vēl ar vienu nav eksploatētas. Un ja tas notiek, tad nereti tas nenāk par labu vietējiem iedzīvotājiem. Līdz šim Āfrika nav izmantojusi uh, pārāk daudz uh, savu bagātību pati un daudz iedzīvotāji dzīvo nabadzībā. Ir jādomā par tehnoloģiju pārnesi, lai varētu pārveidot Āfrikas ekonomiku, lai varētu radīt uh, iespējami lielāku pievienoto vērtību un lai risinātu darba vietu trūkuma problēmas. Ir jābūt nodarbinātībai gan lauku apgabalos, gan arī pilsētās. Trešās pārmaiņas ir eh, sociopolitiskas. Ja mēs runājam par Āfriku, tad ir jāsaprot, ka mēs runājam par kontinentu, kur neatkarīgas valstis a, eh, nepastāv īpaši ilgāk nekā 50 gadus. Āfrika vēl ir viena ir institūciju veidošanas procesā. Un līdz ar to tā nav analizējam, izmantojot tādus pašus rādītājus kā citas pasaules daļas, kur valstis ir attīstījušās lēnām, tām ir bijis laiks nobriest vairāku gadsimtu garumā. Šāds skatījums Āfrikas gadījumā nav reāls. Āfrikā pēdējos pārdesmit gados ir vērojama pārmērīga varas centralizācija – Un eh, faktiski visas Āfrikas valstis tiecas īstenot daudzpartiju sistēmu tagad un arī lielāku atvērtību. Ir centieni īstenot demokrātiskus procesus, eh, lai gan vēl ar vienu ir jāizglīto eh, vēlētāji. Un liela daļa valstu ir saskārušās ar demokrātijas krīzi. Ar vienu vairāk nostiprinās vietējā pārvalde, uh, Um, lielākā, lielā daļā valstu, arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas un ekonomiskie spēlētāji kļūst arvien svarīgāki un spēj ietekmēt sabiedrības attīstību. Un tāpat nostiprinās arī tiesiskums. Sociālpolitiskās grūtības izriet no tā, ka valstis nespēja nodrošināt modernu dzīvi visiem, kas tika solīts. Tāpēc ir jādomā par struktūrālu politiku pieņemšanu un īstenošanu. Ir jāspēj nodrošināt Āfrikas līdzdalību globālajā tirgu un dzīves uzlabošanās sabiedrībai. Tas, tā ir vienošanās starp sabiedrību un valdību. Arī reģionos, kas atrodas tālu no galvaspilsētas un lauku apgabalos, iedzīvotāji nedrīkst justies centrālās varas pamesti. Āfrikā ir uh, nepieciešama pārkārtošana un reģionalizācija, lai vienlīdzīgi sadalītu ieguvumus kontinenta integrāciju lielā mērā atbalsta arī sabiedrība. Ar mērķi nodrošināt brīvu eh, personu un preču apriti Āfrikā šis ir tas brīdis, kad integrācija ir parādījusies visaugstākajā līmenī. Āfrika ir vienīgais eh, kontinents eh, pasaulē, kur visu valstu un valdību vadītāji tiekas divreiz gadā. Nu, un eh, šādas struktūras nodrošina leģitimitāti Āfrikas Savienībai, kas tika izveidota 2002. gadā. Āfrikas Savienība 2016. gadā ir uzņēmusi arī Maroku. Nu, un līdz ar to arī tagad viss kontinents ir iesaistīts kopīgā dialogā un tiek pārstāvēts kā vienots spēlētājs starptautiskajā dialogā. Attīstība rit pareizajā virzienā, lai gan vēl ar vien saskaramies ar spiedienu un dažādām krīzēm. Dialogs, kas norit kontinentā, ir spējis palīdzēt novērst konfliktus un nodrošināt eh, zināmu mieru un stabilitāti uh, sabiedrībā, valstīs un kontinentā kopumā. Balstoties uz dažādajām pieredzēm, eh, mēs esam apņēmušies apvienot Āfriku par spīti dažādībai, kas tajā valda, līdzīgi kā tas ir Eiropas Savienībā par spīti dažādajām atšķirībām valstis spēj darboties kopā. Āfrikas valstis ir izveidojušas iespēju kopīgi darboties, runāt vienā balsī un ir izveidojušas arī vienotu parlamentu, uh, kas spēj to pārstāvēt starptautiskajā arēnā. Paldies! Thank you very much, uh, Mr. President. Liels paldies, uh, prezident kungs. Tagad nākamais runātājs mūsu panelī. Startautiskās migrācijas organizācijas reģionālais direktors Ambrozī kungs. Arī jums desmit minūtes runāšanas laika. Paldies, priekšsēdētāji! Labvakar jums visiem! Paldies par šo man doto iespēju atrasties šeit un diskutēt par Āfrikas izaicinājumiem un iespējām. Manuprāt, tā ir ļoti aktuāla diskusija, ņemot vērā to, ka mums nākamnedēļ notiks Āfrikas Eiropas Savienības samits Abežānā. Abidžānā, un šis ir pareizais mirklis eh, veikt tādu kā inventarizāciju, aplūkoties, aplūkot ar kādām problēmām saskaramies, kādas ir, kāda ir izaicinājuma un iespējas nākotnē. To visu darīšu, protams, raugoties no migrācijas un mobilitātes eh, perspektīvas. Tas ir manas organizācijas ieguldījums šajās diskusijās. Sākumā vēlos mazliet pastāstīt par kontekstu, par scenārijiem un aktuālāko informāciju, kuru pieminēja jau iepriekšējie runātāji. Protams, ka Āfrika ir uh, viens no visapdzīvotākajiem kontinentiem uz mūsu planētas. Uh, Šeit atrodas apmēram 16% no visiem iedzīvotājiem. Tāpat arī tas ir kontinents, kas ir viens no jaunākajiem kontinentiem demografiskajā ziņā. Šeit ir vislielākā iedzīvotāju pieauguma uh, vislielākais iedzīvotāju pieaugums, ja mēs salīdzinām, piemēram, ar Eiropu, kas ir viens no vecākajiem kontinentiem, un kontinents, kas atjaunojas vismazāk demografiskā ziņā. Un tas ir būtisks aspekts, jo diskutēt par Āfriku, migrāciju, mobilitāti no Āfrikas. Parasti šīs diskusijas ir eh, ļoti vienkāršotas un tādos laikos, kad politiskās diskuti, diskusijas nav pietiekami precīzas un atbildīgas, tas rada veselu virkni negatīvu reakciju, jo balstās uz tādu realitātes uh, izvērtējumu, kas patiesībā neatbilst uh, patiesajai situācijai. Ja mēs palūkojamies uz migrāciju no Āfrikas, tad relatīvos datos uh, pēdējo gadu laikā tā ir bijusi relatīvi stabila un nav pieaugusi tik dramatiskā veidā, kā mēs dažreiz to dzirdam. Tāpat, ja mēs palūkojamies, kas parasti tiek uh, aprakstīts par Eiropas Savienību attiecībā uz migrāciju no Āfrikas, tad mēs dzirdam, ka miljoni afrikāņu vēlas šķērsot vidusjūru, ierasties Eiropā. Mēs dzirdam par tādu tādiem vārdiem kā invāzija no Āfrikas Eiropā, un tas viss eh, rada aizsardzības, eh, aizstāvēšanās, noslēgšanās atmosfēru pret šo kontinentu. Taču realitātē afrikāņi vairākumā pārvietojas pašas Āfrikas ietvaros. Tas ir pirmkārt, un otrkārt ir jānošķir dažādie migrācijas uh, musturi, atkarībā no kuras, par kuru Āfrikas reģionu mēs runājam, piemēram, zem Sahāras tūkstneša virs ļoti liela daļa cilvēku dodas uz Amerikas kontinentu vai Āziju, un tā kā pastāv šādi dažādi migrācijas musturi, dažādas grupas pārvietojas, vai nu cilvēki meklē patvērumu, vai meklē uh, iespējas uzlabot savu ekonomisko situāciju, apvienoties ar ģimenēm, vai cilvēki ir cilvēku kontrabandas upuri, kas ir ļoti aktuāls aspekts mūsdienās. Ir dažādi iemesli, kas veicina cilvēku pārvietošanos. Un pēdējais aspekts, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi būtisks, kad runājam par šo scenāriju, ir tas, ka Āfrika ir kontinents, kurā šobrīd atrodas vislielākais skaits bēgļu un iekšēji pārvietotu personu dažādu iemeslu dēļ. Un tā, ka mēs diskutējam par migrāciju mobilitāti starp Eiropu un Āfriku, tad ir būtiski saprast šo realitāti un ir jāceņšas likvidēt visus mītus un nepareizos priekšstatus, eh, ar kādiem mēs dažreiz tiekam baroti. Un, uh, uz kādiem balstoties mēs dažreiz arī pieņemam politiskus lēmumus, lemjot par to, kā tikt galā ar migrācijas plūsmām no citām pasaules daļām uz Eiropu. Un šeit ir būtiski pieminēt tādu aspektu, ka mums ir jāpiemēro lielāka pūliņa, lai mūsu politikas un lēmumi balstītos uz pierādījumiem, nevis pieņēmumiem vai īstermiņā politiskajām diskusijām, lai gūtu uzreiz kādus politiskus mērķus. Redzu, ka jau pusi savu runas laiku esmu norunājis, tādēļ eh, koncentrēšos uz dažām priekšrocībām, kuras mēs saskatām attiecībā uz labāku mobilitātes pārvaldību, migrācijas pārvaldību un pāris tādu ātro ieteikumu. Pirmkārt, Eiropa jau no savas vēstures zina to, ka migrācija ir nabadzības samazināšanas stratēģija, tā ir stratēģija, lai samazinātu spiedienu valstu ekonomiskajām sociālajām sistēmām, un dažos gadījumos tā ir arī izdzīvošanas stratēģija. Eiropa to ļā, ļoti labi zina, uh, jo ar to saskārās pēc otrā pasaules kara, kad notika ļoti plaša migrācija uz uh, Amerikas kontinentu, un mēs paši esam izmantojuši šādas migrācijas stratēģijas pat nevienu paudzi atpakaļ, kādas kas ietekmē mūsu sociālās ekonomiskās struktūras. Tas ir pirmais pozitīvais faktors, runājot par uh, labi pārvaldītu um, migrāciju. Tiek samazināts spiediens sabiedrībā, ekonomikā. Un tas attiecas gan uz uh, valstīm, no kurām cilvēki dodas prom, gan tās, kas uzņem šos cilvēkus. Tādos laikos, kad Eiropa piedzīvo demogrāfiskās situācijas pasliktināšanos, kur statistika, to starp Eirostat, liecina par būtiskiem trūkumiem darba tirgu visos prasmu līmeņos, kur nepieciešams darba spēks, kas nav pieejams Eiropā. Tādēļ mūsu pašu ekonomiskas uzlabošanai mums ir jāpalūkojas uz migrāciju un jāpārvalda tā daudz citādākā veidā. Migrācija ir būtiska runāt par Āfriku un Āfrikāņiem kā nabadzības samazināšanas stratēģiju mājasaimniecībām un sabiedrībām. Āfrikāņu mājās, uh, savām sabiedrībām mājām nosūtītie naudas līdzekļi bieži vien ir daudz lielāki nekā uz vietas gūstamie. Daudzās valstīs tie ir galvenie ārvalstu valūtas ienāmumi, un tādēļ ir būtiski izvērtēt mūsu migrācijas pārvaldības politiku, ņemot vērā tos labumus, kurus saņem Āfrikas valstis un afrikāņi, pateicoties Āfrikas uh, migrantiem. Protams, Āfrikas diasporas nodrošinātais atbalsts Āfrikas sabiedrībai ir ārkārtīgi būtisks, un tas ir viens no galvenajiem faktoriem, lai nodrošinātu daudzu sabiedrību attīstību kontinentā. Ir jāņem vesela virknē apsvērumu vērā, kad mēs runājam par Eiropas migrācijas politiku, īpaši no Āfrikas pirmkārt visas valstis ir uzņēmušās uh, atbildību starptautiskajā līmenī. Pirms diviem gadiem ar ilgspējīgas attīstības mērķiem. Šeit man valdība īpaši ir iesaistījusies, šeit man organizācija īpaši ir iesaistījusies. Šeit visa starptautiskā sabiedrība pieņēma lēmumu apvienotās nācijās, un pagājušajā gadā Ņujorkā ar Ņujorkas deklarāciju starptautiskā sabiedrība, tostarp visas Eiropas Savienības dalībvalstis apņēmās un vienojās par principu, kā labāk pārvaldīt migrāciju un maksimizēt uh, migrācijas radītos uh, ieguvumus. Un viss, ko mēs darām, tam ir jābūt saskaņotam ar šīm apņemšanās. Tad, kad mēs eh, mēram migrācijas iekšējās dimensijas Eiropā un pieņemam pasākumus, tad tie nedrīkst eh, būt pretrunā starptautiski pieņemtajiem apņemšanām un ka tiem ir jāatbilst arī labākajām interesēm tām Āfrikas valstīm, ar kurām Eiropas Savienība ir nolēmusi un ir noslēgusi partnerības eh, attiecības. Šeit ir jāizvairās no sviras efekta izmantošanas, lai panāktu tādu rezultātu, kas dotu priekšrocības tikai vienai pusē, nevis otrai. Politiku saskaņotības jautājums pārvaldot migrāciju un partnerību ar Āfrikām migrācijas jomā ir ārkārtīgi būtisks. Šeit vēl ir jāstrādā, un esmu pārliecināts, ka parlaments atrodas privileģētā pozīcijā, cenšoties uh, vadīt eh, visu, lai labākā veidā tiktu īstenot tie instrumenti, kas ir pieejami Eiropas Savienībai, lai būtu daudz labāka un spēcīgāka partnerība ar Āfriku, kas balstītos uz līdztiesību un patiesu kopīgo mērķu un vīzijas uh, dalīšanu. Ar to arī vēlos noslēgt savu runu. Paldies, paldies uh, visiem! Uh, godātajiem runātājiem, un tagad uh, došu vārdu Eiropas parlamenta pārstāvjiem. Sākuši ar Gāleru kungu, kurš uh, šeit izteiksies ne tikai kā Eiropas parlamenta deputāts, bet arī delegā, kā delegācijas vadītājs ar Pan Afrikas delegāciju. Panā, Panāfrikas parlamentu. Uh, Lūdzu, Gāler kungs, jā, es izteikšos vācu valodā. Kā delegācijas vadītājs attiecībā ar Panāfrikas parlamentu, es vēlos sveikt mūsu kolēģus no Āfrikas, īpaši Panāfrikas parlamentā prezidentu, Rožēru Knododanga kungu. Priecājos, ka ir arī uh, lielas uh, delegācijas no Ziemeļāfrikas Republikas, Tunisijas, Mārokas šeit pārstāvētas. Manuprāt, tas pirmkārt liecina par to, ka pastāv liela interese šim dialogam, un otrkārt mēs kā Eiropas parlaments parādam to, ka mums attiecības ar Āfriku ir svarīgas. Vēlos pateikties arī Tajānī kungam, kurš uh, īstenoja šo iniciatīvu par Āfrikas nedēļu, un mums ir jābūt arī godīgiem. Šī uzmanība, kas tiek pievērsta Āfrikai, Eiropā tā ir cīņa, kas izpaužas tā kā ejot pret kalnu. Mums visās politikas un sabiedrības jomās ir jāpiemēro šāda pieeja, jāpievērš uzmanība mūsu skatam uz uh, dienvidiem. Eiropa ir ar, e, a, Eiropai Āfrika ir ļoti būtisks uh, kaimiņš, un mums ir attiecīgi arī jārīkojas. Mums ir jāpalūkojas tālāk nekā tikai aktuālās problēmas. Daudz Eiropiešu dzirdot par Āfriku uzreiz domā par bēgļu krīzi, uh, taču tas būtu pārāk tuvredzīgi. Mēs dalām ļoti plašu atbildības lauku, un tādēļ mums ir jāizmanto šīs iespējas, jāapmainās ar viedokļiem ar kolēģiem. Nākamo nedēļu mums ir paredzēta kopīga tikšanās ar Panāfrikas parlamentu Abidžānā. Un tas arī liecina par to, cik būtisku nozīmi piemērojam šīm attiecībām. Šis jau būs uh, ceturtais priekšsamits, kuru rīkojam šeit pirms uh, Eiropas Savienības un Āfrikas samita. Un tiešām vēlos pateikties par to, ka mums ir šī labā sadarbība un ka mēs nodarbojamies ar tādiem jautājumiem, kas ir svarīgi. Investīcijas jaunatnē, šis uh, virsjautājums, kas ir paredzēts samitam Abidžānā, Investing in Youth. Jūs, uh, tas ir būtisks jautājums, ar kur var aplūkot arī citus aspektus. Un jaunatnes uh, vārdā un kopā ar jaunatni mums arī jāstrādā pie šiem jautājumiem. Uh, Jau pirms divām nedēļām mēs ar kolēģiem no Āfrikas rīkojām kongresu, kur bija pārstāvēti pārstāvi no Eiropas un Āfrikas jauniešu organizācijām, kas šeit eh, daudz strādāja, uzstādīja dažādas prasības, un viņi arī piedalīsies Abidžānā un skaidri parādīs to, ko sagaida no politikas lēmējiem. Es ceru un vēlos, ka ne tikai pirms šī samita, bet arī pēc tam, ka mēs kā parlamentieši, parlamentārieši, ja drīkst teikt, uzturēsim spiedienu izpildu varām, lai tās ne tikai pasludinātu paziņojumus samita laikā, bet arī pēc tam reāli īsteno to, par ko ir vienojušies. Tas ir visu mūsu kopīgo interesu labā, un tas ir arī mūsu parlamentāriešu uzdevums. Tādēļ es eh, ceru, ka mani atbalstīs ne tikai Āfrikas kolēģi, bet arī mums šeit Āfrikā ir jāturpina ļoti spēcīgs darbs pie šiem jautājumiem, jāturpina pievērst tam uzmanību. Liels paldies, ka esat šeit ieradušies, un es priecējos jau priecājos par turpmākajām diskusijām šīs un nākamās nedēļas laikā. Paldies. Tālāk Pancerīkungs no S&D grupas lūdzu. Parlerò però. Paldies. Mm, runāšu. Itāļu valoda. Pirmām kārtām mēs runāšu kā cilvēku tiesību apakštiesību komitejas pārstāvis priekšādātājs piekrītu, ka attiecības starp Eiropas Savienību un Āfriku ir ārkārtīgi nozīmīgas. Un tām nepieciešams pievērsties. Tomēr nesenās vēstis no Āfrikas, no Kenijas, Liberijas, Zimbabves un tā tālāk parāda mūsu acīm tādu kontinentu, kas meklē sev demokrātisku nākotni, tāpat laikā varbūt ne, nesadezinot tos tradicionālos, konvencionālos tiltus. Un šķiet, ka tas līdz šim arī tā izdodas. Atsevišķās valstīs ir bijušas vēlēšanas, un vēlēšanu rezultāti parāda, ka nereti joprojām pie varas paliek vecie līderi, vecie despoti, un tā ir daļa no šīs realitātes, daļa no šīs jaunā ceļa uz demokrātiju un līderību. Tas nav vienkārši. Un te ir jāiet parlamentāro ceļu, lai cik tas reizēm sarežģīti varbūt arī ne, nešķistu. Es domāju, ka tieši parlamentāriešiem ir liela loma šeit spēlējuma, un tāpēc gribētu dzirdēt jūsu viedokļu par progresu ceļā uz demokrātiju. Kas jūsuprāt, vai tas jūsuprāt ir iespējams Āfrikā? Nākamais. Tirnicības nolīguma un politika. Jūs jau teicāt, ka tie ir svarīgi instrumenti, lai spēcinātu attīstību un sadarbību. Tomēr Tad, kad runājam par attīstību, es nerunāju tikai par uzņēmēju darbību. Es runāju arī par cilvēktiesību, pamatbrīvību, attīstību, par cilvēka darba, dzīves kvalitātes attīstību. Un reizēm, nu, jūtu, ka dalību, ka Āfrikas valstīm ir grūti pieņemt mūsu izvēlētos noteikumus, nosacījumus šajos gadījumos. Ko jūs par to domājat? Un otrām kārtām problēmas, kas saistītas ar demokrātisku kanālu rašanu, lai iestātos par tiesībām un to, cik lielā mērā vai mazā mērā šie tirzniecības nolīgumi ietekmē cilvēku dzīvi. Kādi ir šķēršļi šai attīstībai? Taisnība, ka Eiropas politikas var ļoti plaši ietekmēt dzīvi. Demokrātiskās pārmaiņas turpmākajos gados arī liecinās par to, cik svarīgi ir pārvaldīt šos migrācijas ceļus, jo da liela daļa migrācijas nāks tieši no Āfrikas. Bet es esmu nobažies ne tik daudz par to, ka tik daudz cilvēku no Āfrika ierodas Eiropā, bet, manuprāt, reālākā problēma ir tā, kas, notiek, ir tā, kas notiks ar cilvēkiem, kas paliks Āfrikā Tie, piemēram, tie cilvēki, kas dzīvo apmetnēs starp Keniju un Somāliju, kur viņu tiesības tiek pārkāptas. Tie ir izaicinājumi, ko sastopamies visi. Tie jārisina kopīgiem spēkiem, nevaram to visu skatīt kaut kādā izolētā kontekstā. Un te būs vajadzīgs spēlēt, spēcināt divpusējās attiecības. Liels paldies! Priekšādātājs turpina tālākajai e FDD grupas vārdā, kas tāldokungs lūdzu. Lielas paldies, priekšādātāji! Pirmām kārtām gribu sveikt mūsu paneļu runātājus šeit, arī draugus un kolēģus no Panāfrikas parlamenta. Esmu tīcies ar Nigerijas, Tunisijas delegāciju savas darbības laikā, esmu bijis arī oficiālās misijās uz šīm valstīm Ņemot vērā šo vēsturisko mirkli ES un Āfrikas attiecībās, kopš kopējās Afrikas ES stratēģijas pieņemšanas un Āfrikas Savienības uh, izveides, šodien, šobrīd tiek gatavots piektais samets 31. 30. 31. novembrī un gribu uzdot jautājumus mūsu paneļu runātājiem šai saistībā. Pirmām kārtām, Kās jūs nākotnē saskatāt šīs attiecības? Vai Eiropa maina savu attieksmi pret Āfrikas valstīm un pareizajā virzienā? Un ko jūs darīsiet šīs stratēģijas pielāgošanā, tā lai tā būtu jums atbilstīgāka? Jo, kā tika teikts iepriekš, gribu uzsvert to ar savu jautājumu, vispārējais iespējas ir radies tāds, ka ir tiek izveidots tāds maršala plāns Āfrikai, par to runājam jau daudzus, daudzus gadus, par to debatējam šeit komitejā un, plē, un plenārsēdē vispār. Te runājam par tām sauktajām ārējām investīcijām un citiem instrumentiem, kā trust fondi Āfrikai un tam līdzīgi. Manuprāt, tie drīzāk ir izveidot tādu īstermiņu perspektīvu ņemot vērā lai, lai ātri apturētu šīs bēgļu plūsmas, bet neņem vērā tās reālās problēmas, ar ko sastopas ļoti daudzas Āfrikas valstis. Tāpēc gribu vaicāt jums par šiem instrumentiem un kā deputāts, kas veda jauno politisko līderu programmu, gribu zināt arī, vai jaunieši ir tāda svarīga tēma eh, jūsu prāt, ņemot vērā, ka tā būs viena no tēmām, kas tiks skatīta arī samatā. Biju Abidžanā pirms pāris nedēļām uz um, jauniešu samitu, kas nāca pa pirms šī samita. Un te negribu teikt, ka tad, kad runājam par globāliem izaicinājumiem, tādiem kā radikalizācija, terorisms un tam līdzīgi, tieši jauniešiem te būtu daudz kas darāms. bet zinu, ka izglītība un attīstība ir tie labākie, tās, tā labākā terapija terorismu novēršanai. Un šai saistībā, cik lielā mērā ES un Āfrikas Savienība ir strādājusi ar izglītību un jauniešiem? Ko jūs domājat par jauniešu iesaistīšanu šai sadarbībā? Kā to padarīt efektīvāku? Mums tas ir ārkārtīgi svarīgi, te gribam dzirdēt jūsu viedokli. Jo mūsu plāniem ir jāatbilst realitātei, bet nereti gadās, ka mēs pilnībā pārprotam šos plānus, neieklausamies viens otrā, lai arī esam sarunu partneri. Tātad paldies vēlreiz par to, ka esat šeit, un cerēsim, ka mūsu divpusējās attiecībās, kā jau es teicu, ļoti labi atspoguļosies arī tās ģeopolitiskās ambīcijas, tā lai mēs šai spogulī redzētu tādu lielisku un atbilstīgu ainu. Paldies, kas tāldā kungam. Now open up the floor if any of our distinguished uh, parliamentarians. Tālāk došu vārdu pārējiem parlamentāriešiem, viesiem no Tunisijas, no Marikas, Nigērijas, lai viņi varbūt arī tad izsakās šai sanāksmē. Es atvainojos, ka neprotu jūs nosaukt vārdā, bet varbūt, ja jūs pacelsiet roku, tad došu jums vārdu un varēsiet ar sevi iepazīstināt. Lūdzu. You, you just have to press the button to have the micro come on. Yeah. Vienkārši nospiediet podziņu, un tad mikrofons ieslēgsies. Lielas paldies! Sa Sanatā Blaigu Mēls esmu no Nigērijas parlamenta senāta. vēlos runāt par migrācijas problēmu. Ir tik ārkārtīgi daudz fórumu, kuros tiek spriests par šo problēmu, par migrāciju. Pārsvarā no Āfrikas uz Eiropu. Diemžēl jārisina šai lietā vairāki jautājumi. Un Eiropas Savienība šobrīd to nedara. Domāju, ka šis ir ļoti labs brīdis, laba platforma šeit Eiropas parlamentā, kad par to runāt, un ir laiks šos jautājumus pieminēt. Āfrikā ir četri reģioni četras valstis, kas strateģiski šos reģionus arī reprezentē - Nigērija, Rietumāfrikā, Dienvidāfrika dienvidos, Austrumāfrika, Ēģipte Ziemeļāfrikā. Sofija, Ona Afrika. Nu un, protams, tad arī Somālija, Somālijas pussalā. Un nu, tas ir tāds ļoti pazīstams valsts Āfrikas kontinentā. ja Eiropas parlaments varētu pārliecināt Eiropas Savienību par to, ka ir, ir nepieciešama strateģiska infrastruktūra, kas ļauj un, ļau, un palīdzētu šīs, šo infrastruktūru šais četrās valstīs mm, izveidot, tad šo reģionu iedzīvotāji saņemtu iespēju pelnīt iztiku paši savos reģionos. Nu, piemēram, ja Eiropas Savienība ar šī parlamenta palīdzību pacenstos izlīdzsvarot Dienvidāfrikas, taut, Dienvidāfrikas valstu tautsēmniecību, Un tad cilvēki, kas dzīvo šajā reģionā, nemaz nevēlētos doties prom no šī reģiona un meklēt kaut kur zaļāku zāli. Un līdzīgi, ja jūs palīdzētu. Ja jūs Nigērijā varas pārņemšanas procesu sakārtotu. Un ja valstī būtu rūpniecība, kas radītu darba vietas Rietumā Afrikas krasta iedzīvotājiem, tad būtu līdzīgi. Tas pats attiec uz Ēģipti. Tur ir drošības draudi un Dienvidāfrikā, tuvajos aust, no, no Dienvidāfrikas, eh, no Ziemeļāfrikas un, un, un tuvajiem austrumiem, un ar parlamenta ietekmi šo reģionu varētu padarīt par drošu. Tad arī mm, iedzīvotāji nemaz nevēlētos no turienes doties uz Eiropas valstīm. provide the, the Nu, un arī nabadzība, protams, šajā reģionā, tieši Somālijas pussalā, Somālijā kā valstī, ir jāsamazina, jo, ja tā tur mazinātos, tad cilvēki nevēlētos, kā jau teicu, atkal ierasties Eiropā. Un tāpēc ar savu uzstāšanos es vienkārši vēlēju mudināt, vēlējos mudināt Eiropas parlamentu, lai tas iejaucas runā ar Eiropas Savienību un attiecīgi rīkojas. Tas būtu ļoti palīdzīgi. Paldies! Thank you very much, Senator. Paldies, senator kungs! Tālāk došu vārdu mūsu runātājiem šeit panelī. Man gan arī pašam ir pāris īsu jautājumu, kurus uzdošu vispirms, un tad došu jums iespēju atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Pirmām kārtām par Eiropas Savienības politiku. Mums, protams, ir izveidot tirzniecības politika, zivsaimniecības, lauksaimniecības jomā, un reizēm man rodas iespējas, ka visas šīs politikas faktiski darbojas viena pret otru un attīstība, darbojas pret attīstību atsevišķās uh, Um, nu, jomās attiecīgās valstīs. Nu, piemēram, rodas dempings tā rezultātā, nu, zivsemniecības politikā, vai jums nešķiet, ka reizēm šī politika ir pārāk agresīva, tāpat arī pie, um, pie, pie Somālijas pusās krastiem. Tāpēc gribu aicāt jums, kā Panāfrikas eh, parlamenta pārstāvjiem, ko mēs varam darīt, lai varbūt vairāk atbalstītu jauniešus eh, to starp eh, un iesaistīties ekonomikā. Un vēl viens jautājums, pirms dod jums vārdu sieviešu lomu sabiedrībā. Es runāju kā, nu, laimīgi precējies vīrs un ļoti labi zinu, ka sieviešu ietekme reizēm ir ļoti laba, nāk ļoti labi par, sabiedri, par labu sabiedrībai kopumā. Un tāpēc varbūt jūs varētu man, nu, arī par šo jomu nedaudz tad pastāstīt. Lielas paldies! Domāju, darīsim tā, ka šoreiz dosim iespēju izteikties pretējā darba kārtībā. Tātad vispirms jums vārds pārstāvim no ārējās darbības dienas, no, no migrācijas dienesta. Jā, pāris pavisam tādu īsu komentāru par to, kas tika teikts. Nu, pirmām kārtām tas, ka lielākā daļa bēgļu ir iekšzemes bēgļi Āfrikā un nemaz nenonāk Eiropā. Nu jā. Viens no parlamentāriešiem to paudu kā problēmu jautājumu. Es domāju, ka jā, tas ir svarīgi. Tas bija tas, uz ko centos atsaukties, tad, kad runāju par partnerību starp eh, Āfriku un ES, par to, ka tai jābūt reālai partnerībai. Es domāju, ka pagaidām ir pārāk daudz Eiropā bāžu par to, uh, ka visi vēlas paši sevi no kaut kā, no kaut kādiem draudiem aizsargāt no šīm plūsmām, kas ierodas Eiropā. Uh, un šķiet, ka tiek aizmirsts par cita veida pienākumiem, kas varbūt ir svarīgāk, un viens no šādiem pienākumiem ir strādāt kopā ar Āfrikas valstīm, lai nodrošinātu ar tām reālu sadarbību, eh, mobilitātes problēmu risināšanā viņu kontinentā, jo tas arī rada daudzām valstīm diezgan lielas problēmas, un reizēm ir jāspēj cilvēciskot šī situācija kas, eh, nu, reizēm vienkārši traģiski redzam, kas notiek ar migrātiem Lībijā. Tie ir Āfrikas migranti, kas, kur tiesības tiek pārkāptas. Un viņi nereti pat tiek tagad pārdoti. Nu, es nezinu, tā, tā kā tāda jaunā verdzība, kas ir atsākusies. Un te mums ir jāuzņemas kopīga atbildība gan Eiropas Savienības dalību valstīm. Uh, un parlamentiem no dalību valstīm, ne tikai Eiropas parlamentiem, bet arī nacionālajiem parlamentiem un Āfrikas valstīm. Arī viņiem jāsārdā pie šo cilvēku, šo migrantu tiesību aizsardzības. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs elements, kas līdz šim nav bijis pietiekami redzams jūsu migrācijas politikā. Mums nepieciešams virzīties prom no šīs apsēstības ar skaitļiem cik cilvēki ieceļo, cik tiek jāsēlt atpakaļ un tā tālāk. Skaitļi nav mūsu prioritāte. Prioritāte ir šo cilvēku dzīves apstākļi, darba apstākļi un vietējo iedzīvotāju dzīves apstākļi, protams, nevis šie skaitļi. Un par jautājums par nākotni, Āfrikas attiecībām nākotnē, nu to es ļaušu, um, uz to ļaušu atbildēt pārējiem runātiem, viņi daudz labāk par to varēs runāt, bet par migrāciju runājot. Uh, Tas, protams, ir tas svarīgākais, manuprāt. Ja vēlamies reālu kopīgu pārvaldību migrācijas plūsām Āfrikā un Eiropā, tad tādā gadījumā cilvēktiesības un pamatiesības migrantiem un cilvēkiem kopumā ir jāliek pašā degpunktā. Vēl viena tāda pārprasta lieta, kas, manuprāt, ir šeit jāprecizē šajā kontekstā, nu tāda neliela, tā neliels varbūt, Attiest, attīstība pati par sevi neaptur migrāciju. To ir, tas ir pierādījies visā pasaulē. Un to esam pierādījuši arī mēs šeit. Es pats esmu no valsts Eiropā, un esmu bijis prom no savas valsts pēdējos 29 gadus. Tāpēc migrācija pati par sevi neapstājas tikai tāpēc, ka ir attiecība. Un nav arī nekāda iemesla, kāpēc tam tā būtu jābūt. Tā arī nevajadzētu to apturēt. Kopumā šis šīs iemesls, kāpēc ir vajadzīga attīstība un cilvēkiem pār, vajadzīgs pārvieties, ir tas, ka nepieciešams arī tāds apstāsts, ka cilvēki izvēlas pārvietoties paši savas brīvas gribas rezultātā. Nevis tāpēc, ka viņi ir spiesti to darīt, tāpēc, ka viņiem ir bādu vai viņiem ir kaut kāda nedroša situācija vai draudi. Un tāpēc arī šeit mums jāvirzās prom no tās domas, ka ja mēs tagad nodrošināsim attīstību Āfrikas valstīm, tām, kas, kurās šobrīd ir augsts migrācijas līmenis, ka līdz ar to viss šīs plūsmas apstāsies. Nē, varbūt varbūt šis plūsma apjoms samazināsies, eh, tas mainīsies, bet tas nekā, kopumā tomēr pilnībā neizbeigs migrāciju kā parādību. Tālāk par ēs politiku saskaņotību. Jūs runājāt par vairākām jomām, lauksaimniecību, zilsaimniecību un tā tālāk, un kā tas saskaņojas ar migrāciju. Jā, tas ir milzīgs problēma jautājums, un tieši domāju, ka šeit liela loma spēlējama Eiropas parlamentam, lai viņi saglabā pareizo līdzsvaru šajā gadījumā. Došu jums kaut vai nelielu piemēru. Nu, runājam, piemēram, piemēram, par eh, migrācijas cēloņu, sakņu apkarošanu Centrāla Āfrikas valstīs. Lai, un runāja par to, ka nepieciešams kopienas līmeni uzlabot dzīves līmeni, lai cilvēkiem nevajadzētu doties prom, un tāpat laikā pret šo pašu valsti mēs nosūtām atpakaļ neierobežotu migrantu daudzumu, kas ierodas šeit, pat neapsvarot uh, to, vai šāda veida atpakaļ nosūtīto cilvēku apjoms neietekmēs negatīvi šo situāciju. Un kamēr vien mēs turpināsim šāda veida, nu, atšķirīgu rīcību pieļaut, nesaskaņot rīcību pieļaut, nedarbojoties vien, vienlaikus e, visās jomās saskaņoti, mēs riskējam ar to, ka šai politikai var būt ļoti nopietni negatīvi ietekme ne tikai uz migrācijas plosmām kā tādām, bet uz kopējo attīstību šai valstī. Mums ir nepieciešams panākt līdzsvaru, mums ir jāspēj panākt līdzsvars starp vajadzībām un politikām, ko īstenojam, piemēram, attiecības ārējā jomā, attīstības jomā. Uh, Un tieši tā kā minēja jau iepriekš, apņēmība jau pastāv. Dalība valsts ir izteikušas uh, apņēmību attīstības pal pal palīdzību nepadarīt par atkarīgu no kaut kāda nosacījuma izpildus, un tāpat laikā atsevišķi lēmumi, kas tiek pieņemti migrācijas jomā, tieši šādi arī rīkojas. Nu, respektīvi, kā attīstība um, incentīva motivējošās uh, plūsmas tiek nodrošinas tikai tad, ja tiek izpildīta kaut kāda nosacījuma. Līdz ar to attīstības palīdzība tiek padarīta par atkarību no kaut kā cita. Un uh, te ir vajadzīga arī krietni lielāka saskaņotība darbībā. Paldies! Lūk, tālāk turpināsim ar eh, Kodo Danga kungu lūdzu. Paldies! Eh, paldies par eh, iespēju pārstāvēt Panāfrikas parlamentu un izteikties visa kontinenta vārtā. Pirmkārt, es gribētu teikt paldies manam draugam, Maiklam Galeram par palīdzību ārkārtīgi sarežģītas situācijas risināšanā, proti preču un personu brīvā aprite Centrālā Afrikā. Viņš uh, uzstājās konferencē, kur tika nolemts likvidēt uh, barjeras, kas uh, aizskavē brīvu apriti šajā reģionā. Nu, tas ir tiešām ļoti veiksmīgs solis, tas apliecina mūsu veiksmīgo sadarbību. Par migrāciju. Āfrika saskars ar divu tipu migrāciju. Un par to ir pavisam godīgi jārunā. Ir iekšējā migrācija Āfrika cieši no klimata pārmaiņām, tie ir klimata migranti. Piemēram, čātas gadījums. Liela daļa no čātas teritorijas, eh, kuri kādreiz dzīvoja apūdeņot upju basainos, ir bijuši spiesti pārcelties, jo upju basains ir izsīcis, eh, līdz ar to liela daļa čātas teritorijas nav apdzīvojama mēs aicinam Eiropas parlamentu un Eiropas Savienību Uz jau norādīja arī Maikls. Mums ir kopīga vēsture un nākotne. Un ir skaidrs, ka ir jāroda risinājumi Āfrikas problēmām. Tāpēc arī mēs aicinam jūs nodrošināt to, ka Parīzes vienošanās tiek tik tiešām īstenota un ka Āfrika gūsta palīdzību, kas domāta klimatu pārmaiņu apkarošanai. Mēs vairs nevaram nodarboties ar lauksaimniecību Āfrikā, jo kaut vai gada laiki mums vairs to nepieļauj. Sezonas ir mainījušās Nu, un um, mēs uh, vairs nevaram uh, nodrošināt uh, tādu pašu ražu no lauksaimniecības kā Eiropā. Un tas ir ārkārtīgi steidzams jautājums. Parīzes vienošanās mūsu gadījumā ir ārkārtīgi būtiska. Tā ir panākta pēc vairāku desmitu gadu ilgām sarunām, un viss sākās vēl Marakešā. Kamēr mēs par to visu runājam, klimats arvien vairāk sarežģīja dzīvi mūsu iedzīvotājiem, un viņiem ir jāmeklē citas mājvietas. Tāpat arī situācija Lībijā. Verdzība it kā ir tikusi izbeigta, bet šodien mēs vērojam, ka Lībijā tiek pārdoti cilvēki par mazāku naudu nekā mailopi mūsdienās ir iespējams tirgot cilvēkus. Lūk, tāda ir situācija Lībijā. Kurš tad kontrolē Lībiju? Tā ir valsts, eh, kur nav reālas varas. Tika secināts, ka, lūk, tur ir diktators, viņu vajag padzīt, bet kāda tad ir situācija šodien Lībijā? Ir skaidrs, ka mums ir jādala šī atbildība par tur, tur notiekošo. Mēs eh, cenšamies darīt savu daļu, bet arī jums būtu jāmudina uh, lai tiktu īstenotas attiecīgās nepieciešamās darbības. Kontinenta demokratizācija tiek īstenot ar dažādiem nosacījumiem. Mums nav bijis laika iz, izglītot sabiedrību plurālistiskā demokrātijā. Piemēram, tas, kas notiek Kenijā, jautājums ir, vai to var nosaukt par demokrātiju. Divi pretinieki galina viens otru nost un um, mūsu vēlētāji vēl nav pilnībā gatavi pluralistiskai demokrātijai. Mēs esam procesa sākumā. Un nereti Āfrikā ir vērojami vairāki simti politisko partiju, kam pat nav skaidras ideoloģijas. Un krīzes, ko mēs vērojam Āfrikā, nereti nāk pēc vēlēšanām, jo vēlēšana rezultāti vienmēr tiek apstrīdēti. Lūk, mēs virzāmies uz priekšu, turpinam izglītot sabiedrību. Situācija Zimbabvē. Iedzīvotāji balsoja par atbrīvošanos, un tagad uh, līderis turās pie varas ar, par katru cenu. Viņam jau sen būtu laiks uh, padoties, bet tā nenotiek. Es domāju, ka esam uz pareizā ceļa un ir jāturpina. Attiecības ar Eiropas Savienību. Nu, mēs no jums, kā no kolēģiem, sagaidām, ka izdarīsiet spiedienu, kur tas nepieciešams. Ārkārtīgi svarīgi ir tehnoloģija pārnese. Mūsu izēvielas ir jāpārstrādā vietējā līmenī. Ja Āfrikā būtu pietiekami daudz darba vietu, uh, nu tad es domāju, ka mūsu migranti Itālijā nebūtu. Nerad šie cilvēki vēlas atgriezties Āfrikā, bet viņi vaicā, ko tad viņi tur darīs. Ir nepieciešams attīstīt rūpniecību Āfrikā, un ja izēvielas tiktu apstrādātas lokāli, tad tas radītu jaunas darba vietas, un cilvēkiem nebūtu jākļūst par migrantiem. Tas ir ārkārtīgi sarežģīts ceļojums. Cilvēks čērš no Sahāras tūkstnes un nonāk līdz vidus jūrai, daži no viņiem gal galā tāpat nomirst, bet mērķis ir nokļūt Eiropā, lai varētu apkārtāt ģimeni. Ja Āfrikā būtu pietiekami daudz darba vietu jauniešiem, jūs jau arī zināt, kāda ir situācija jauniešiem Āfrikā. Lūk, ja viņiem būtu darba vietas, tas risinātu ļoti daudz problēmu. Āfrikai ir vajadzīga rūpniecības attīstība un iespēja pašai apstrādāt savas izeivielas un radīt pievienoto vērtību. Sieviešu loma. Mums Panāfrikas parlamentā sievietes ir izvirzītas priekšplānā. Un arī Āfrikas jaunieši ir mūsu uzmanības eh, centrā. Bet eh, kā mēs varam risināt jauniešu problēmas, ja nespējam viņiem piedāvāt neko konkrētu, un kamēr mēs nespēsim, tikmēr migrācija vēl ar vienu būs problēma. Nu, lūk, tāpēc es aicināšu noteikt par mērķi, izteikt kritiku par to, kas notiek Lībijā. Āfrikas iedzīvotāji nav pelnījuši tādu attieksmi, kāda tur ir vērojama, un otrkārt ir jādara viss iespējamais, lai Āfrika varētu attīstīties un lai varētu īstenot Parīzes vienošanos. Un es domāju, ka arī Eiropas valstis, ņemot vērā geogrāfisko tuvumu, var īstenot dažādas darbības, kas palīdzētu Āfrikai. Nu, lūk, man būtu vēl daudz priešlikumu, bet es tomēr gribu dot iespēju arī citiem izteikties. Mēs esam uh, līderi mums ir jātēla atbildība. Nu, un gal galā Eiropa lielā mērā ir tur, kur ir tieši pateicoties uh, Āfrikai. Un mēs vēlamies, lai arī Āfrikai tiktu dot iespēja attīstīties ar Eiropas palīdzību. Um, Senasa Uma Agēge, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Gribētu atbildēt uz bāžām, ko minēja Pancerīkungs. Tas bija saistīts ar uh, demokrātijas attīstību Āfrikā. Un uh, Pancerīkungs. Uh, minēja savas bažas lielā mērā saistībā ar migrāciju. Es to visu gribētu skatīt nelikumīgās migrācijas kontekstā, pretstatā likumīgai migrācijai. Mans kolēģis, kad izteicās par to, ka arī attīstības palīdzība nav nekāds brīnum līdzeklis, lai risinātu migrācijas problēmas un ka cilvēki pārvietosies neatkarīgi no tā, vai Āfrika attīstās vai nē, uh, Nu, es gribētu ticēt, ka tā tik tiešām ir attiecībā uz likumīgo migrāciju, varbūt ne tik daudz nelikumīgo. Nu, un es arī nonāku pie Pancerī kunga paustajām bažām. Viņš uh, runāja par uh, pašreizējo situāciju Zimbabvē, cita starpā, tāpat Kenijā. Un citās Āfrikas valstīs, uh, kur demokrātija ir uz tādiem ļoti ļodzīgiem pamatiem. Uh, šīs pāris valstis uh, jau gan neatspoguļo akurāti demokrātisko situāciju Āfrikā. Skaidrs ir, ka mēs varētu darboties labāk nekā šobrīd, par to nav nekādu šaubu, bet Tā pašā laikā ir skaidrs, ka demokrātijai Āfrikā ir jābūt stabilai. Tādējādi mēs varētu piesaistīt starptautiskās investīcijas, un tas eh, palīdzētu mums nodrošināt eh, attīstību, kas savukārt samazinātu nelikumīgo migrāciju. Par investūriem runājot, ne tikai Eiropas Savienību un dažādām aģentūrām, bet arī citiem investoriem, kas varētu ieguldīt savus līdzekļus, viņi vēlas darboties skaidrā demokrātiskā vidē. Viņi grib būt droši, ka īstenotie likumi tik tiešām tiek ievēroti. Viņi grib būt pārliecināti par objektīvu tiesu sistēmu, kas spēj taisnīgi izšķirt strīdus un kas spēj nodrošināt viņu investīciju aizsardzību. Nu, un es domāju, tad, kad mēs uh, spēsim atrisināt visas šīs bažas, un es esmu pārliecināts, ka mēs to varam panākt ar dažādu organizāciju palīdzību, tostarp arī Eiropas Savienības palīdzību. Nu, lūk, es domāju, ka mums izdosies. Paldies! Šis bija viens no tādiem iepriekšējiem pasākumiem, gatavojoties samitam Eiropas parlamentā. Es zinu, ka mūsu viesiem vēl būs daudz iespēju runāt ar Eiropas Savienības kolēģiem turmākajās dienās šonedēļ. Trešdien mums būs augsta līmeņa konference. Būs arī vairāk ļoti interesanti paneļi. Ļoti labprāt uzklausīsim vēl daudzus no jums. Es gribēju izmantot iespēju, kā šīs komitejas vadītājs, teikt paldies visiem mūsu runātājiem, paldies viesiem par uh, to, ka ieradāties, paldies uh, Eiropas parlamenta deputātiem par piedalīšanos, un es ar nepacietību gaidu turpmāko dienu notikumus uh, un iespēju ar jums visiem sadarboties. Līdz ar to būsim noslēguši šodienas sanāksmi ārlietu komitejā un atkal ķersimies pie darba rīt pulksteni deviņos, tā man saka. Četri balsojumi. Lūdzu, kolēģi, esiet klāt laicīgi deviņos, lai mēs varam ķerties pie balsošanas. Saku visiem paldies un ar nepacietību gaidu iespēju jūs visus atkal satikt rīt. Lūk, esam izskatījuši šodienas darba kārtību lai visiem droši vāju ceļš un jauks vakars. Paldies!